Dear colleagues, Cienījamie kolēģi, mēs varam sākt mūsu kārtējo ekonu sanāksmi. Astotais darba kārtības punkts - deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude. Šodien uz korigendu un dažiem CRS dokumentiem, dažiem īstenošanas pasākumiem, kas ir saistīti ar mūsu vienoto banku sistēmu tehnisko standartu dokuments e, tiek pabeigts šodien un saskaņā ar regulējošo standartu 19. Um, daļa vēl nav pabeigta, bet daudz ir jau paveikts. Un kā komen, mēs, komisija prasīja pagarināt dažiem projektiem e, termiņu jau 2015. gadā Attiecībā uz ATS septiņus no tiem Eiropas Investīcija banka jau ir apstiprinājusi, kas attiec uz desmito pantu, tad tur komisijai vēl ir jārēģē. Un septiņi no šiem te Eiropas Investīcija bankas projektiem ir ļoti svarīgi no politiskā viedokļa, un tie ir svarīgi visai nozarei ETR ieviešanai un kas at, tie a, būtiski ietekmēs kapitāla prasības. Un tāpēc ir ļoti e, svarīgi, šis dokuments ir tik svarīgs, ka jūs esat saņēmuši uh, dokumentu pirms šīs sanāksmes, un es vēlētos sveikt banku un uh, kongla, banku konglomerātu pārstāvis un no TEA vēlētos jūs aicināt dot īsu ieskatu nevairāk kā piecas minūtes katrs, un tad dosim vārdu eh, mūsu deputātam. Please, Mr. Millero. Thank you, Mr. Chairman, um, members of this committee. Paldies, paldies priekšsēdētā, labrīt. Liels paldies par iespēju dot īsu ieskatu tajā, kas šobrīd notiek, pieņemot visu šo uh, otrā līmeņa pasākumu, pasu, pasākums. Un kā jūs jau sacījāt, komisija pašlaik cenšas ievērot uh, visas saistības un kalendāru, kas ir saistīta ar otrās pakāpes pasākumu īstenošanu, un arī uh, visus uh, termiņus, ko paredz Eiropas Investīciju bankas regula. Nu, mēs cenšamies to darīt, bet nevienmēr tas ir iespējams, jo reizēm ir šķēršļi, piemēram, tas, ka trūkst resursu. Uh, jo teksti ļoti bieži ir detalizēti un ārkārtīgi gari. Reizēm diskusijas notiek arī pēc būtības, un mm, tur notiek dažādu punktu uh, salīdzināšana ar, arī ar Eiropas banku iestādi. Un vēl viens šķērslis, ar ko mēs sastopamies, ir fakts, ka uh, tulkojums reizēm e, neienāk laikā. Tā kā tas arī viss rada e, kavēšanos procesos. Nu, mēs cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, bet tas nevienmēr ir iespējams, tīri praktisku iemeslu dēļ. Daži vārdi par šiem konkrētajiem tekstiem, ko ekon sekretariāts ir norādījis. Un es gribēju norādīt uz grozījumiem, kas paredzēti deleģētajos aktos par eh, likviditātes eh, seguma proporciju un eh, šīs te detalizētās kvantitīvās likviditātes prasības ir ļoti sarežģīts tiesību akts, un tagad tajā ir prasīta virkne izmaiņu arī pēc būtības, un es to uh, sauktu par tādām, nu, uh, korekcijām, kas ir jāveic šajā tekstā no tīrsaimnieciskā viedokļa. Mēs esam nolēmuši, ka pirms mēs pieņemsim šo korekcijas pasākumu, mēs sagaidīsim uh, diskusiju rezultāti par STS priekšlikumu. Pirms sākam aktualizāciju šiem deleģētiem aktiem, un iemesls ir tāds, ka kritēriji otrā līmeņa likvidējiem aktīviem, kas iekļauj e, virkni e, citu aktīvu, kā piemēram korporatīvos parādu aktīvus, e, mainīs STS kritērijus, eh, jo šobrīd notiek sarunas, un šis ir teksts, eh, kurš pašlaik iziet trialogu procesu. Pēc tam, kad tas tiks izdarīts, mēs nosūtīsim jums jauno versiju eh, Eiropas parlamentam. Otrais tiesību akts ir RTS pārnovērtēšanas metodiku mērījumu pieejai proporcionālajam riskam. Un Mēs šobrīd paredzam tā pieņemšanu aprīļa vai māja beigās. Mēs pašlaik noslēdzam uh, diskusijas ar um, EBA un uh, acīm redzot māja beigās jau varēsim pieņemt šo tiesību aktu visbeidzot ar TS. Uh, par iekšējo uh, reitingu un IBS metodiku, un tas notiek iekšējās pieņemšanas un apstiprināšanas fāzē. Un mēs paredzam pieņemt to līdz māja beigām vai jūnija sākumam. Un visbeidzot pēdējais kritērija uh, intragrupas ieplūdēm un izplūdēm, kur esam uh, Pēdējā eh, pieņemšanas eh, eh, fāzē gaidām tulkojumus un gaidām, ka viss būs gatavs jau līdz šīs nedēļas beigām un to visu varēs pieņemt pietiekoši ātri. Paldies par šo prezentāciju. Tagad Izabela vai Jāna, lūdzu. Liels paldies, eh, cienījamie parlamenta deputāti un ekonu komitejas locekļi. Uh, nu, man ir prieks atbalstīt jūsu uh, šo te. Mm, um, pārbaudas eh, darbu pie otrā līmeņa tiesību aktiem. Eh, tātad darbs aizsākās 13. Eh, jūlijā, un tā ir daļa no banku regulas, kas attiecas uz banku darbu Eiropā, Eiropas Savienībā. Un es vēlējos sniegt tādu priekšstatu par to, kas ir vienotā noteikumu grāmata Mēs esam pašlaik aizņemti ar delegēto aktu pieņemšanu vispirmām kārtām. Un Eiropas Banka iestāde ir atbil, atbildīga par um, tehnisko standartu apstiprināšanu un izstrādi, un komisijas deleģētā akta izstrādē mēs uh, spēlējam arī tādu konsultanta lomu un uh, analizējam uh, piesardzības principus, eh, kā arī dažādu polici, eh, politikas eh, opciju iespējamās sekas un ietekmi. Esam veikuši arī analīzi par dažādiem banku biznesa modeļiem. Un CRD un CRR kopā sastāda 133 tehniskos standartus, 84 no kuriem ir uh, likuma, tātad eh, normatīvie standarti un eh, pārējie ir īstenošanas tehniskie standarti. Mēs esam pašlaik izstrādājuši 43 un eh, lielākā daļa no tiem ir pilnībā izstrādāti un publicēti oficiālajā vēstnesē. 68 ziņojumi arī ir sagatavoti par virkni no šiem jautājumiem. Uh, nu, piemēram, par eh, MVU sniedzamo atbalstu un eh, vēl citi. Un pašlaik mēs eh, plānojam šo vienoto noteikumu grāmatu pabeigt līdz gada beigām, iesniedzot vēl neizstrādātos standartus. Mums ir ļoti svarīgi, lai par šo te pēc krīzes likumdošanas uh, sakārtošana tiktu realizēta laikā, un tāpēc mēs esam ieplānojuši iesniegt atlikušos 16 eh, tehniskos standartus no CRDCA, un te nebūs nekādu jaunu prasību, atskaitot kaut kādu aktualizāciju, kas tiks sniegta noteiktās jomās, kur um, ir prasīts, lai mēs uzraudzītu uh, attīstību uh, vairāk gadu gaitā un kopumā EBA bija spējīga mm, uzraudzīt um, esošo situāciju un procesu. Uh, resursu trūkuma dēļ atsevišķi procesi iekavējās, bet neskatoties uz, bet daži arī iekavējās tādēļ, ka e, ielga sarunas ar starptautiskām standartu noteikšanas iestādēm. Un bija atsevišķas jomas, kuras vajadzēja rūpīgāk izstrādāt, lai varētu nākt klajā ar tādu saprātīgu uh, tiesību aktu priekšlikumu. Un dažās jomās, piemēram, operacionālā riska jomā, uh, Mēs uzdevām jautājumu komisijai un līdzlikumdevējiem par to, vai nevajadzētu šeit atkāpties soli atpakaļ un izvairīties no jaunas likumdošanas eh, radīšanas, eh, kā tas pašlaik tiek prasīts. Bet eh, tā kā Bāzēlas komiteja saskaņā ar mūsu analīzi domā un tātad paredz radikālas izmaiņas normatīvajos aktos, un līdz ar to tas var būt saistīts ar ļoti e, lielām izmaksām, e, tāpat lai, laikā nenodrošinot pietiekoši lielu finansiālo atdevi no tām. Tātad pirmās šīs te vienotās noteikuma grāmatas e, pabeigšana Mm, tas būs, eh, tas notiks faktiski četrus gadus pēc tam, kad pirmā līmeņa noteikumi tika uh, publicēti oficiālajā uh, vēstnesī. Tas skāra uh, tātad pirmo banku sistēmas reformas ciklu, un mēs koncentrējāmies uz iekšējo modeļu pārskatīšanu saskaņā ar pavisam skaidru plānu, kas tika izstrādāts pirms diviem gadiem. Un līdz ar to mēs šo gadu pabeigsim šo darbu, bet ir daži standarti, piemēram, ziņošanas standarti, kas ir svarīgs aspekts. Un EBA <clears throat> e joprojām uh, uztur aktīvu šo uh, vienoto noteikumu grāmatu. <clears throat> lai eh, bankas varētu aktīvi to lasīt, un tas, protams, eh, prasīs eh, noteiktu darba ieguldījumu tuvākajos gados. Un paldies, un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies. Tagad referenta karas vārdā es nolasīšu viņa uzstāšanos, kā Raskungs personisku iemeslu dēļ nevar būt klāt. Tāpēc es nolasīšu šo te, viņa sagatavoto tekstu, e, kurš ir sagatavots vācu valodā, tā es lasīšu vāciski, neesmu pārliecināts par rezultātu, bet mēģināšu to izdarīt. Jā, es saprotu vācu valodu, bet ne līdz visai pilnībai. Das. Ir ļoti svarīgi ka šobrīd viss ir klāt, visi no atbildīgajām komitejām, jo Eiropas parlamentam ir nepieciešams nodrošināt pāraudzības funkciju deleģēto aktu ietvaros, un tāpēc ir nepieciešams sekot situācijas at attīstībai. Mūsu iedzīvotāji pieprasa caurskatāmību, un tieši tādēļ ir jāuzdod trīs jautājumi. Pirmām kārtām tieši par caurskatāmību. Ebi, Eiropas banku iestāde 2015. gadā un arī 2016. gadā ir lūgusi komisijai nākt klajā ar tehniskajiem regulatīviem standartiem, tā saucamajiem CRS, un pa pagarināt šos, eh, šos standartus. Šobrīd uh, informācija ir pieejama, bet lēmums par to, vai pagarinājums tiek apstiprināts vai nē, pagaidām šis lēmums nav pieņemts, un e, EBI ir jau sākusi strādāt pie tehnisko standartu īstenošanas pasākumiem, un informācija ir e, publiskota mājaslapā. Kādi ir pamati jautājumam, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu darboties, lai risinātu šos uh, trūkumus, un vai atsevišķi tehniskie standarti tiks, tiek iesaldēti uz kādu laiku, piemēram, jautājumos, kas ir saistīti ar nekustamajiem īpašumiem vai arī ar cita veida riskiem. Kāda ir šie aspekti, kad e, uh, Um, mums būs pieejami regulatīvie tehniskie standarti. Priekšsēdētāji, es vēlos jūs sirsnīgi sveikt, ka jūs tiekat galā par šādiem jau sarežģītiem vārdiem, kā uh, kā riska pozīcija un tā tālāk, bet jā, doma nav tāda, ka man vajadzētu kādu komplimentu, vienkārši gribēju pārliecināties, ka visi saprot. Nākamais ir jautājumi par likviditātes e, e, reitingu, un šeit mēs runājam par divām deleģētajām, diviem deleģētajiem uh, tiesību aktiem un diviem īstenošanas tiesību aktiem. Pirmām kārtām runa ir par minimālām likviditātes prasībām, un ir paredzēts 14. oktobrī tos pieņemt, 2015. gada beigās uh, jau ir uzsākts darbs, un kāpēc šādi labojumi ir nepieciešami, un kāpēc pagaidām darbs ir novilcināts, un, un kādas ir uh, mehānismā mērķis. Mūsu institūcijām ir nepieciešama absolūta skaidrība trīs jautājumi par tehniskajiem standartiem. Līdz kuram brīdim šie 30, 31 tehniskais standarts uh, attiecībā uz kapitāla prasībām un kāpēc joprojām daži tehniski standarti nav pieņemti? Ir trīs tehniskie standarti, kas jau ir pieejami, EBI eh, un ka, kas komisijai drīz ir jāpieņem politiski šie standarti, ir īpaši būtiski. Jautājums ir par to, cik liels kapitāls ir jāuztur institūcijām. Un eh, šeit runa ir par standartiem, kas sāka darboties jau jūnijā 2015. gadā. Šeit es runāju par metodoloģiju, kas ir saistītā ar kapitāla prasībām sākot ar 2016. gada 21. jūliju. Nākamais ir par o, grupas iekšējo likviditātes prasību un, un šeit ir 2000. 6. gada 22. jūlijas standarts jautājums ir, e, kā iet ar šiem tehniskajiem standartiem un e, cik tālu mēs esam tikuši, kāpēc šobrīd e, situācija uh, ir eh, tāda, kāda tā ir. Eh, šī bija Karaskunga informācija un izmanto šīs devību, lai uzdotu jautājumu no savas puses. On... Un viens papildziņojums par RTS, kas attiecas uz materiālu, eh, kas attiecas uz 178. pantu CRR, un jautājums šeit ir pār sliekšņiem, eh, kur sliekšņi tiktu samazināti atsevišķās valstīs un kā tas varētu ietekmēt situāciju ņemot vērā pašreizējos noteikumus un kā grozījumi situāciju var ietekmēt, jo tas pilnīgi noteikti varētu ietekmēt gan IRB, gan standartizētu pieeju. Un tas varētu grozīt um, atsevišķas prasības kapitāla prasībās un arī neeksponēšanas riskiem noteikumos, kāds būtu, um, kādas būtu sekas ļoti zemam slieksnim un iespējams arī citi jautājumi radīsies, bet es tagad dodu vārdu pervanšai Beresai. Paldies! Ļoti žēl, ka daudzi no kolēģiem, kuri vēlētos diskutēt par šiem deleģētajiem aktiem, nav klāt šobrīd. No manas puses ir divi jautājumi par EBA runājot. Jūs pieminējāt vēstuli komisijai, vai tā ir e, tā, kur ir runa par karas tekstu vai par citu vēstuli? Varbūt parlaments varētu saņemt par to informāciju ja nav runa pār to vēstuli, kuru pieminēja Otomārs Karas mūsu referents. Un manas galvenās rūpes izriet no sarunu tematu uzkrāšanās, jo jūs pieminējāt RTS sakarā sarunas par STS, to var saprast, bet Mēs redzam, kā šeit ir un par tā saucamo liquidity coverage ratio vai arī par um, vēl citiem aspektiem, kas attiec uz citu paketi, kuru parlaments vēl nav sācis skatīt, un tas būs ar savu ietekmi. Un no, uh, iesaistīto pušu viedokļa raugoties, kāda būs juridiskā drošība. Šķiet, ka mēs turpinām nodarboties ar uh, deleģētajiem aktiem likumdošanas tekstā, ko jau mēs šobrīd pārskatām. Un pastāv risks, ka izveidojas pretrunas, neskaidrības, un man šķiet, ka šis arguments ir jāņem vērā Varbūt, ka tas nav jārisina tehniskā, bet politiskā ziņā, bet redzot, kas notika ar maksātspēju divi, un lai šajā jomā neatkārtotu iepriekšējās kļūdas. un lai mēs nestrādātu pie mm, ēkas pagraba tad, kad tek jumts. Un, un mans jautājums tāpēc attiektos gan uz EBA, gan, komis, gan tiek uzdots arī komisijai par šo tematu. Thank you. Paldies. Un tagad es domāju, ka jūs varat sniegt atbildu šiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu atbildēt eh, uz Karas kungu uzdotiem jautājumiem, uz jūsējiem un uz Veres kungs jautājumiem par caurskatāmību runājot. Es izprotu parlamenta bažas caurskatāmības ziņā un par to, kā virzās procedūras kopumā, tomēr es nedomāju, ka mēs varētu salīdzināt to, ko dara EBA e un komisija. Es domāju, ka tad, kad EBA uh, e, publiskos savus projektus e, attiecībā uz lēmumiem E, šajā, šīs iestādes sakarā. Savukārt e, mūsu gadījumā mums ir savas procedūras, konsultācijas, un tāpēc mums ir grūti paredzēt teksta publiskošanu pirms tas tiek pieņemts, jo pēc tam tas tiek publicēts oficiālajā vēstnesī. Tomēr neraugoties uz to, mēs informējam šo parlamentu komiteju par to, kā attīstās procesi, eh, visi procesi un sniedzam informāciju par procesu virzību. Bet eh, publicēt gan mums, gan EBA tekstus un projektus, kamēr tie nav validēti, dažādajos dienestos tomēr ir sarežģīti. Tālāk par jūsu pieminētajiem konkrētajiem punktiem. Priekšsēdētāji, es domāju, nekļūdīšos teikdams, ka vairāk šie teksti jau tika pieminēti manā uh, uzstāšanās ievedaļā, runājot par likviditī uh, coverage ratio, uz ko atsaucās Beres kundze. Mēs gaidām to, kā attīstīsies tālāk diskusijas par STS priekšlikumu. Tālāk par Kārasa kunga pieminēto par RTS, mēs sagaidām teksta pieņemšanu aprīlī vai mei, maijā par iekšējo izvērtēšanas metodiku. Uh, uz to attiecas tieši uh, tas pats, un es domāju, ka pamazām mēs ar sastrēgumiem tiekam galā šajā jomā. Tālāk. Jūsu priekšsēdētāji teiktais par e, bankrota definēšanas slieksni. E, teksta pieņemšanu sagaidām mējā. Un par citiem jautājumiem pēc būtības, un EBA sakarā es labprāt dotu iespēju atbildēt EBA kolēģiem. Un visbeidzot, atbildot Beres kundzei, domāju, ka. Mēs esam domājuši par RTS attiecībā uz advancētas pārvaldības pieju, e, kas attiecas uz kapitāla prasībām operatīvajiem riskiem, kas tiek diskutēti starptautiskajos, e, starptautiskajās struktūrās, tomēr mūsuprāt šo tekstu ir jāpieņem, jo šo metodu šobrīd izmanto bankas un vēl nav pietiekams skaidrības par to, kā tas izmaiņas notiks starptautiskajā līmenī, kuras pēc tam vajadzēs transportēt Eiropas tiesībās. Tas var aizņemt zinām laiku, un mēs sagaidām, ka tuvākajos divos, trīs gados paliks spēkā esošie noteikumi, tomēr ir jāprecizē, kā Eiropas regulatori turpinās pārbaudīt to, kā bankas piemēro operatīvo riska pārbaudas metodiku. Un atbildot Beres skundzei, es domāju, ka viņas sacītais ir spēkā. Katru reizi, kad tiek piedāvāti jauni grozījumi banku juridiskajā ietvarā, mums ir jāredz, kā tas eh, skars otrā un trešā līmeņa tekstus, un tas attiecas uz atsevišķiem grozījumiem zināmi teksti tiks grozīti, citāmi nē, un kā jau es sacīju, ir jāseko tam, lai lai kamēr jaunie dokumenti, jaunie teksti nav pieņemti, lai šobrīd spēkāsie šo teksti būtu maksimāli pilnīgi. Es domāju, ka esmu no savas puses visu izklāstījis, un EBA kolēģi varētu papildināt manis sacīto. Paldies priekšsēdētāji, paldies deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. No savas puses trīs papildu elementi informācijā par RTS eh, hipotekāro vērtību. Eh, šis RTS ir struktūrējošs, jo piedāvā kritērijus, uz kuriem balstīties, lai varētu noteikt hipotekāro vērtību eh, aizdevumu noteikšanai. Mēs esam sagatavojuši elementus, lai varētu nu, uzlikt uz papīra šo ETS, tomēr mēs saskaramies ar juridiskām grūtībām hipotekāro vērtību izpratnē, un tas ir saistīts ar, 100, saistāms ar 124. pantu, tas varētu ietekmēt. Ne tikai prasības kapitālam tiešā hipotekārā kredīta gadījumā, bet netiešā veidā tas varētu ietekmēt eh, hipotekārās eh, obligācijas un zemes īpašuma obligācijas. Un ja mēs mainām šo aktīvu valorizāciju, tas var radīt jautājumus par finanšu stabilitāti. Un tāpēc tīri drošībai mēs nevēlējāmies sagatavot šo RTS, jo mēs varētu nonākt pie negaidītām sekām, un mēs vēlējāmies atrisināt šo te juridisko jautājumu pirms pabeidzam darbu pie RTS. Tālāk runājot par modeļu validēšanas metodiku. Operatīvie eh, riski, kredītriski, tirgus riski, tirgus riski ir pieņemti, un kā jau norādīja komisija, operatīvajiem un kredītriskiem ietekmēs varētu parādīties, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un kas varētu ietekmēt Eiropas noteikumus nākotnē, un komisijai mēs vēlējāmies pasvītrot, kā attiecībā uz modeļu, esošo modeļu validēšanas eh, metodiku un esošo uzraudzības praksēm ir nepieciešama harmonizēšana, pilnīgi dabiski. Es SM pieprasā arī izmantot šo uniformizēto metodu un neatkarīgi no starptautisko jā, tendencēm. Šis ir centrālais jautājums, kurš mūsuprāt būtu ļoti noderīgs. Treškārt, par bankrota īstenošanās uh, slieksni aizņēmēja bankrota gadījumā. Tas ir delikāts jautājums, jo šeit būs nepieciešami grozījumi dalība valstīs tādā likumdošanā, kas jau ir labi iesakņota. Un tāpēc mēs veicām savā laikā priekšizpēti ar domu samazināt sliekšņus, un tas nevienmēr noved pie vajadzības paredzēt papildu kapitālu, jo ja tiek konstatēti vairāk trūkumi, bet cīki trūkumi, tad beigās visdrīzāk būs sagaidāmi mazāk zaudējumi, jo varēs pārvaldīt šo kredītu bankrotas eh, situācijā jau saulaicīgi. Un līdz ar to, aprēķinot kapitāla prasības, šis faktors būs svarīgāks nekā bankrota izmaksu konstatēšana. Līdz ar to pat, ja bankām nāksies eh, koriģēt savu Uh, bankrota koriģēšanas sistēmu, tad tas neatspoguļosies uz kapitāla prasībām. Turklāt būs jāsaskaras ar, ar dažādām grūtībām saistībā ar šiem grozījumiem. Mēs varēsim kombinēt divus bankrota konstatēšanas elementus, uh, ne tikai absolūtos skaitļos, kas šo kas ir izteikts eiro vai šeit at, tas attiektos uz uh, uzņēmumu kredītu vai mazumu kredītu, bet šeit ir runa par vēl vienu elementu, kas ir eh, elastīgs, kas attiecas, eh, kas var sasniegt 0,2% no uh, aizņēmēja saistībām, un tas būtu attiecināms uz šīm prasībām pēc harmonizācijas. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Vai Pervāns vēl gribēja izteikties? Es gribēju piebilst, ka ņemot vērā komisijas atbildi, ko es pilnībā saprotu, šeit ir viena problēma. Protams, kamēr sarunas tiks pabeigtas, kamēr viss tiks ieviests, tas prasīs laiku. Ir tomēr jāuzlabo esošā situācija. Bet kā izvairīties no tā, lai mēs nenotnākam kādā pilnīgi jaunā uh, spiejas situācijā. Es gribētu, lai komisija paveic vismaz pašu minimālo. Un lai tīri loģiski mēs neieslīgtu visās detaļās. Un ir jābūt eh, kaut kādai vieglai pieejai šeit. Vai mēs tādu īstenosim, vai mēs ieviesīsim visas eh, likumdošanas detaļas, eh, pastāvot riskam, ka pēc diviem, trim gadiem mums vajadzēs atkal visu sākt no jauna. Thank you. Paldies. Nezinu, varbūt Jūs gribētu vēl atbildēt, bet ja nē, tad vienkārši ņemsim ārā visu, kas ir pateikts. Un es arī no savas puses gribētu īsi izteikties par šiem precizējumiem attiecībā uz materiāliem sliekšņiem, uz uh, noteiktajiem sliekšņiem, vienkārši lai saprastu, kāds vērtējums ir bijis. Um, es domāju, kādas kāda informācija ir bijusi sniegta un kāda ietekme. Jā, es saprotu, ka ir sviras Eiropas Savienībā un tās ir ļoti dažādas. Un, protams, ja ietekme ir savādāka, tad, protams, atkarībā no tā, cik potenciāla ietekme, tad varētu arī slieksni pielāgot. Uh, Un, manuprāt, būtu labi zināt, vai jūsu ietekmes izvērtējumā tika ņemta vērā vidēji rādītāji, vai tomēr kaut kas cits, vai arī vai jūs sadalījāt pa, pa teritorijām. Manuprāt, tas būtu tiešām svarīgi to saprast, ņemt vērā to, kādi ir apstākļi šobrīd, jo tas padara visu šo jautājumu Eh, lielākā mērā tādu sensitīvu, ņemot vērā to arī banku bilances un attiecīgas prasības. Varbūt jūs gribētu izteikties par šo jautājumu, lūdzu. Ņemot vērā materiālas, eh, materiālas sliekšņa prasības, ir bijusi informācijas vākšana no bankām. Vairāk nekā 200 bankas sniedza savu informāciju Izskatās, ka šis, protams, ir uh, labs uh, paraugs, ņemot vērā to, cik daudz bankas ir aptaujātas. Šis slieksnis, protams, mainīsies, kad mēs uh, veicam modelēšanas procesus. Tas ir viens no aspektiem, kas ceņam vērā. Vēl viena lieta, tieši tā kā jūs pieminējat, priekšārētāja kungs, ir tas, ka tā ir ietekme uz to, kā uh, bankas tiek galā ar uh, kredītiem, kas netiek atmaksāti laikā. Un uh, tas ir ļoti būtisks faktors. Un kā mēs varētu izvērtēt potenciālo ietekmi, ir tas, ka mēs varam katrai no šīm bankām palūgt, kāds jūsuprāt varētu būt rezultāts, kāda varētu būt ietekme. Un tas, protams, attiecas arī uz šo uh, kopīgo risinājumu. Jautājumi, ko mēs uzdevām, bija šādi drīzāk. Mūs interesē laiks. Mūs interesē laiks, cik, cik ilgā laika posmā būs iespējams ieviest. Runa nebija par to, ka kapitāla ietekme būtu problemātiska, bet uh, bija runa par to, kā varēs ieviest šo iekšēju sistēmu jo tas visticamāk prasīs vismaz trīs gadus pirms šīs prasības stāsies spēkā. Līdz ar to tās bankas, kurām ir jāmaina situācijas, risinājums šīs bankas jau gatavojas. Lielas paldies! Paldies jums visiem! Un mūsu sarunvedēja komanda turpinās tagad uh, diskutēt, pārskatīs, protams, visus tekstus un uh, priekšlikumus, protams, sadarbībā ar referentu, un tad varēsim redzēt, vai būs vēl nepieciešama tikties ar komisiju un uzturēt dialogu, lai saprastu, kādas problēmas vēl joprojām eksistē pirms pieņemšanas, vai arī Varbūt mēs varam uzskatīt, ka uz visiem jautājumiem ir atbildēts. Šobrīd es vēl nezinu, bet tiešām paldies, ka bijāt klāt un sadarbojaties. Ļoti pozitīvi. Priekšsēdētais kāds no zāles saka, lūdzu. Jā, lūdzu. Es domāju, ka varbūt jūs plānojat šo diskusiju pabeigt. Šķita, ka jūs tā kā šie ir nobeiguma vārdi, bet jā, tā tas bija, bet ja jums ir ko teikt, man ir ko teikt. Pirmām kārtām paldies. Vēlos teikt, ka kad mēs izskatījām, uz, izskatījām to, ka standarti netiek publicēti laikā, un ir viens standarts, kas mums ļoti uztrauc. Un tas ir saistīts ar 124. panta standartu. Pēc būtības 4. punktā jūs runājat, tur ir A un B apakšpunkti. Uh, Un jūs runājāt par 4A, bet 4B ir teikts par to, ka ir vēl viens pilnvarojums. Tehniskie standarti precizē noteikumos, kas ir saistīti ar otro punktu par kompetento iestāžu rīcību, ņemot vērā e, augstā riska noteikšanu, ir sevišķi e, finanšu stabilitātes noteikšanā. Šīs pilnvarojums ir ārkārtīgi būtisks, jo Jūs varat redzēt arī no ECB e brīdinājumā daudzos uh, tirgos, piemēram, tā tas ir arī manu, manā vēlētāja iecirknī, ir tā, ka daudzos gadījumos veidojies nekustamā īpašuma uh, burbulis, un tad mums ir jādomā makroprudenciāli, Un jāsaprot, ka mēs nedrīkstam nekādā gadījumā pieļaut vēl vienu šādu nekustamā īpašuma burbuli. Un ebi pagaidām neatrodās tādā situācijā, ka visi dalībnieki ir vienojušies, tad varbūt ebi varētu jau tagad sniegt mums informāciju, kāda nostāja ir dažādiem dalībniekiem par šo pilnvarojumu un kādi jautājumi vispār šeit ir iekļauti. Un vēlos arī atgādināt kolēģiem, lai gan to šobrīd klāt nav daudz, un arī priekšsēdētājiem ir tā, ka Banku Savienībā mums pastāv ikgadējas ziņošanas pienākums, un tur komisijai tiek lūgts e, stiprāk, konkrētāk rīkoties makroprudenciālajā jomā. Šobrīd mums trūkst Edis ietvara, bet te pašā laikā mums trūkst arī uh, kopīgas harmonizācijas attiecībā ar uz makroprudenciālajiem rīkiem. Dalību valstīm šobrīd ir zināmas problēmas, lai vienotos par šiem rīkiem, un tāpēc arī komisijai nevajadzētu būt tādai neprecīzai par šiem jautājumiem. Tātad, ja EBI ar saviem uh, dalībniekiem nevar vienoties, tad varbūt uh, būtu labi uzzināt no komisijas, kad viņi plāno rīkoties, jo mēs nedrīkstam pieļaut uh, nekādā gadījumā, lai atkal būtu nekustamā īpašuma burbulis. Un uh, diskusijas turpinās, bet nepieciešama rīcība. Tad, manuprāt, komisija ir pienākums. Ja ebi netiek galā, ja nespēja vienoties un nevar paši attīstīt šo regulatīvo tehnisko standartu, tad attiecīgi varam darīt tā, mēs varam EBI lūgt, kad tad jūs plānojat vienoties, un tad attiecīgi komisija var rīkoties. Komisijai būtu nepieciešams tagad pateikt, līdz kuram brīdim uh, komisija plāno tad pati apstiprināt šo standartu. Ir tā, ka ir uh, iedzīvoti, kas dzīvo tieši tādā teritorijā, kur šobrīd, kā šķiet, veidojas nekustamā īpašuma burbulis. Tas nozīmē, ka nabadzīgākie iedzīvotāji tiek izslēgti un viņi nevar piedalīties procesos un tas ir saistīts ar to, kā makroprudenciālie rīki pagaidām nav uh, harmonizēti. Paldies! Paldies! Pavisam īsu komentāru lūdzu no komisijas puses. Paldies priekšārētāji arī, paldies arī par šo jautājumu. Pavisam īsts komentārs. Ebī pie šī jautājuma vairs nestrādās. Šis bija gadījums, kad uh, mēs nevarējām panākt tā saucamo dubulto vienkāršo vairākumu, un tāpēc arī regulatīvais tehniskais standarts ir izstrādāts, bet uh, balsojums nav noticis, komisija tas tagad ir nosūtīts. Un ņemot vērā to, ka komisija šajā gadījumā var pati pieņemt lēmumu, bet es mazliet paskaidrošu, kāpēc nevarēja vienoties, ir tieši tas, vienkārši lai saprastu, vai mēs gribētu šeit iekļaut svērtos riskus vai arī kapitāla uh, prasības attiecībā uz šiem kredītiem, vai arī mēs gribētu tā ļoti tālredzīgi lūkoties un ņemt vērā šos makroprudenciālos kritērijus. Šajā konkrētajā gadījumā, ja mēs skatāmies tiešām ļoti tālredzīgi un ņemam vērā makro standartus, tad uh, būs ļoti, tad ir jābūt ļoti uh, Uh, lielam elastīgumam, tā lai mēs varētu darboties tiešām elastīgi makro līmenī. Runājot par regulatīviem tehniskiem standartiem, parasti mēs vēlamies panākt lielu harmonizācijas pakāpi. Tātad, ja ir šī augsta harmonizācijas pakāpe, tad ir nepieciešams saprast, ka, protams, mazinās līdz ar to iespēja ļoti tālredzīgi risināt šo situāciju. Tieši tādēļ mēs nevarējam panākt šo līdzsvaru un vienoties par standartu. Priekšsēdētāji, vēlos papildināt to, ko teica mana kolēģi no EBI. Ņemot vērā to, ka EBI nevarēja vienoties par šo standartu, jā, mēs šobrīd izskatām iespēju, ka mēs varētu paši pieņemt šo tekstu, bet pagaidām politiskais lēmums vēl nav pieņemts, ko es varētu, ar ko es varētu jums padalīties, bet tiešām mēs strādājam pie šī jautājuma. Priekšsēdētāji, atvainojiet! Vai es varu vēl vienu jautājumu uzdot par šo? Vienu, vienu teikumu tikai. Līdz kuram brīdim jūs varēsiet mums sniegt informāciju par to, kāds lēmums tiks pieņemts? Jo šobrīd pagaidām es varu teikt, ka šī nav atbilde, jo cilvēki, iedzīvotāji ir nobežējušies par nekustamā īpašuma borbola. Jā, pierakstīšu jūsu jautājumu un centīšos informāciju pēc iespējas ātrāk iegūt. Šobrīd es nevaru jums šo informāciju sniegt, bet centīšos iegūt to pēc iespējas ātrāk. Labi. Jā, protams, esam nobežījušies no savas puses. Un tagad vēlamies pateikties. Visiem ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams vienoties ar sarunu vedējiem par kapitāla prasību direktīvu un regulu, tā lai būtu nepieciešams diskutēt par šo nostāru komisiju un EBI, tā tad tiešām ir vairāk kritiski neatrisināti aspekti, par ko tika runāts arī šodien. Tad līdz ar to šo jautājumu mēs varam pabeigt un pēc 15 minūtēm Dombrovska kungs būs klāt un uh, sāksim tad dialogu. Paldies! Ja kolēģis. Cienījamie kolēģi. Mēs varam atsākt sanāksmi. Un devītais darba kārtības punkts. Es eh, vēlētos sveikt viceprezidentu Ambrovska kungu, kurš, eh, kā jūs zināt, atbild arī par finanšu stabilitāti. Uh, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību. Un uh, viņš pilda savu pienākumu, kad mums šodien ir otrais struktūrālais dialogs ar jums. Un jūs atcerieties, ka iepriekšējais struktūrālais dialogs mums notika 9. novembrī tieši šādā pašā formātā, un es domāju, ka šis dialogs ir ļoti saulēcīgs un īsti vietā, jo mēs šobrīd strādājam pie ārkārtīgi būtiskiem tiesību aktu priekšlikumiem, eh, pie lielās banku pakotnes, un šo pēcpusdienu mums būs eh, pirmā viedokļu apmaiņa Eh, par šiem eh, ziņojumiem. Mēs turpinām darbu pie ēdis. Pagājušā plenārsēdē mēs apstiprinājām Banku Savienības ziņojumu. Mums turpinās arī darbs pie jautājumiem un eh, Glārskundzes ziņojumos par regulējošajām iestādēm un organizācijām. Uh, tātad tas ir saistīts ar Bāzeli 3. Un uh, mums ir diskusijas arī par Bāzeli un par riska svēršanas jautājumu izskatīšanu, kas arī uh, ir saistīti ar būtiskām izmaiņām citās uh, jurisdikcijās. Un mēs arī domājam par to, kāda būs uh, ietekme Un visbeidzot, mēs pirms 50. Eh, panta iedarbināšanas eh, no apvienotās karalists puses eh, sāksim ļoti sarežģītu sarunu procesu, nu, kas neapšaubām ietekmēs arī visas tās tēmas, uh, kuras mēs apspriedīsim šodien. Esam saņēmuši no jums arī dokumentu par mūsu ekvivalents režīmu izvērtējumu, kas arī būs ļoti svarīgs eh, un liederīgs eh, mums Brexit sarunu sakarā. Un es saprotu, ka tas arī eh, komisijai kalpo par pamatu, kas saistīts ne tikai ar Brexit, bet jebkurā gadījumā ir ļoti liederīgs dokuments, sākat ļoti svarīgas tēmas, kas ir jāapspriež, un lūdzu došu jums vārdu ievadam. Cienījamās eh, priekšsēdētāji Roberto un cienījamie deputāti, vispirms paldies par uzaicinājumu uz struktūrēto dialogu ar ekanu komiteju. Ir labi, ka ir šī iespēja uh, Uh, iepazīstināt jūs ar mūsu darbu, kas vērsts uz to, lai parunātu spēcīgāku un dinamiskāku finanšu sektoru Eiropas Savienībā un paskaidrot arī mūsu darbu pie otrās fāzes Kapitāla Savienības uh, projektam. Nu, uh, starptautiskajā jomā valda zināma nedrošība un nepārliecība. Uh, Un pēc Amerikas prezidenta vēlēšanām mēs šiem jautājumiem pieskārāmies un mēs redzam, ka šobrīd ASV administrācija izaicina uh, virkni uh, tradicionāli seniedibdātu uh, politikas virzienu. Uh, apvienotā karalista acīm redzot atstās vienoto tirgu, bet uh, kādas noteikumi uh, tie būs un kā tas viss izskatīsies pēc Brexit nav skaidrs. Visas dalība valstis uh, saskaņā ar prognozēm ehm, visās būs ievērojams ehm, tautsēmniecības ehm, izaugsmas pieaugums, publiskā deficīta lem, līmeņi samazināsies līdz 1,4%. Eiropas bankas arī ir spēcīgāks un ir ar labāku kapitalizāciju. Es, Un komisijas prioritāte ir um, veidot uh, prognozējumu politiku, uh, lai radītu stabilitāti un darba vietas. Atbildīga struktūrālā uh, politika un modernizēšanas nepieciešamība bankas un finanšu sektorā ir nepieciešams, lai veidot iekļaujošu izaugsmi. Uh, kā ir norādīts mūsu uh, ziemas pakotnē, uh, mūsu kopējiem darbam ir jānes po, uh, pozitīvi rezultāti. Ko tas viss nozīmē finanšu pakalpojumiem? Novembrī mēs nācām klajā ar ES banku pakotni, lai samazinātu risku sektorā un atbalstu plašāk atbalstītu tautsēmniecību. Eh, globālām bankām ir vajadzīgi globāli standarti, tas nodrošina stabilitāti pasaules tirgūs, tie atbalsta tirzniecību un konkurenci un stabilizē starptautisko finanšu sistēmu un ekonomiku. Eh, tieši tas ir labs arguments, lai turpinātu sadarbību starptautiskajā jomā. Nu, Gulārs kundze ziņoja, mēs zinām, ka šī sadarbība, ko šī. Uh, kam šī e, komiteja ļoti cieši seko. Un tikko e, būs panākt vienošanās par visiem standartiem, e, tad jau notiks eh, parastā likumdošanas eh, procedūra, kad mēs visu šo standartu arī pieņemsim, kā tas būs arī ar banku pakotni. Un šie standarti ieviesīs eh, tādus standartus, kas finanšu stabilitātes iestādē jau tiek apspriesti un tiek apspriesti Bāzel 3 ietvaros. Un tas uh, ietekmēs eh, banku eh, kapitāla, eh, iekšējās banku kapitālas prasības. Un uh, mēs ievieksīsim jaunu stabilo finansēšanas rādītāju, lai būtu uh, stabils finansējums, un mēs labāk varētu tikt pāri uh, stresa situācijām. Uh, tādās e, jomās kā tirgus e, risks, e, kā partneru finanšu, finanšu partneru finanšu risks un tā tālāk ir svarīgi jautājumi, pie kā mēs strādājam. Un tieši tādēļ mēs piedāvājam to, ka bankām ir jābūt noteiktai minimālai kopējai zaudējuma apsardzības kapacitātei, lai uh, tās to varētu izdarīt uh, stresa situācijās. Un līdz ar to tiek noteikti Eiropas, noteikts prasības Eiropas eh, pašu fondiem. Un atsevišķā kreditora eh, prasības arī ļaus eh, bankām saulēcīgi izveidot nepieciešamos finanšu buferus. Pagājušā nedēļa mēs vienojamies, ka Ekofin par to vienosies maijā, un esmu pārliecināts, ka arī jūs spērsiet nepieciešamos soļus, kas palīdzēs samazināt riskus. Runājot par riska samazināšanas pasākumiem, uh, Mēs vēlamies eh, likumdošanas pasākums padarīt proporcionālākus. Vispirms eh, savācot attiecīgos eh, pierādījumus un uzklausot arī parlamenta attiecīgo komiteju viedokļus. Un prasības ir jāpiemēro atsevišķu noda, nozaru biznesa modeļiem. Mazajām bankām jāsamazina ziņošanas sloks un administratīvās izmaksas. Uh, Eh, informācijas sniegšanas prasības un eh, kapitāla prasības eh, tirzniecības pozīcijām tiks samazināts. Atbalsta faktoru mēs vēlamies attiecināt uz visiem kredītiem MVU. Mēs atbalstīsim investēšanas paplašināšanu maza zema riska projektos. Mēs eh, izdarām arī spiedienu caur Eiropas pusgadu, meklējot risinājumus eh, par eh, valsts atbalstu un banku noregulējuma prasībām, veidojot koordinētu attieksmi visā Eiropas Savienībā. Un MPL arī ir uh, plānots apspriest aprīļa ekofin sanāksmēs kopā ar dalību valstīm, uh, iestrādājot to uh, kopējā stratēģijā ar atbilstošu precīzu plānošanu. Banku pakotne veido stingrāku banku un spēcīgāku banku sektoru uh, un izturīgāku sektoru kapitāla cirgu. Un ir svarīgi, lai uh, dalīšanās, uh, risk, tāda kopēja riska uzņemšanās un uh, lielāka banku drošība ietu roku rokā. Tas ir saistīts arī ar ieguldījumu apdrošināšanas schēmām Eiropas Savienībā. Uh, lai papi papildinās kur, riska samazināšanas pasākumus un stiprināt finanšu sistēmu, ir jānodrošina, lai uh, centrālās uh, bankas būtu iespējams uh, sanēt, un, ja tās nonāktu grūtībās. Un vēlos pateikties referentiem par šīm tēmām, īpaši Kējas Vinbornai Eh, jāsaka, ka bankas darbojas tur, kur tirgi ir visintegrētākie pasaulē, un Eiropa ir balstījusies uz ekvivalenci, eh, lai eh, nodrošinātu finanšu stabilitāti. Balstoties uz stipru, spēcīgu kopēju starptautisko sadarbību, esam bijuši atvērti un mēģinājuši panākt, lai starptautisko partneru noteikumi būtu līdzīgi un viņi panāk tādus pašus dokumentus, tādus pašus rezultātus kā mēs. Vairāk nekā septiņus gadus pēc ES e um, pētījuma darba kārtības un pēc tam, kad Eiropas sistēmai uh, bija jāpanāk globālā integrācija, mēs esam sekojuši mainītajiem apstākļiem šajā jomā. Uh, Un visbeidzot, runājot par atvasinātajiem instrumentiem, mēs strādājam pie Eiropas tirgus infrastruktūras regulas, un tās piemērošanai ir jābūt vienkāršākai un proporcionālākai. Taču mums ir jāskatās, kā tas saskanēs ar plašākām eh, diskusijām eh, par kopējo mieskaita ainavu Eiropas Savienībā kopumā. Es ceru un rēķinos ar jūsu uh, atbalstu. Par prospektus režīmu jūs nesen panācāt vienošanos ar padomu. Tas ir labs rezultāts. Vēlotos pateikties Ieržikam un visiem pārējiem, kas ir smagi pie tā strādājuši. Diskusijas turpinās arī, lai vienojot, vienotos par. Uh, kapitalizācijas, vecpapīrošanas tirgus izveidošanu. Un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu klātesošajā tirgu, e, jo mums ir nepieciešams lielāks finansējums uzņēmumiem, lai nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos. E, tas var spēlēt e, pozitīvu lomu modernajā ekonomikā. Mūsu normas ir pārstīts vairāk kārt un viss darbojas labi. Un runājot par vērtspapīrošanas tirgu un dalību tajā, tas tas nevar pārāk ilgi um, gaidīt. Tā kā es ceru uz sadarbību ar apmāru karas un atbilstošu risinājumu. Runājot par uh, sociāli vērstām investīcijām, es saprotu, ka vē, uh, darbs virzās uh, labi un Sirma Petikainen strādā pie šī jautājuma, tā kā gaidīsim, kad sāksies trialogi. Mēs esam iekļuvuši otrajā. Uh, banku savienības veidošanas uh, stadijā. Svarīgi ir balstīties uz jau esošajām iniciatīvām, um, un tur, kur darbs ir sākts, mēs to arī pabeigsim, atbalstot uh, efektīvu um, uzņēmumu parādu uh, problēmu risināšanu, lai dotu uzņēmumiem otro elpu. Attīstība norit arī pensiju fondēšanas tirgū. Eh, galvenais ir finansēt ilgspējīgu finansēšanu, un eh, tieši tādēļ mēs esam izveidojuši augstu līmeņu darba grupu, lai veidotu eh, Eiropas Savienības stratēģiju par ilgspējīgu finansēšanu. Mēs domājam arī par mazajiem, mazumtirniecības investoriem. Tieši tādēļ mēs vēlamies izveidot patiesu vientot to tirgu. Mēs nāksim klajā ar attiecīgu rīcības plānu pavisam drīz, balstoties uz mūsu uh, zaļo grāmatu un Ole Ludvigsona ziņojumu. Mēs esam izveidojuši darba grupu arī finanšu tehnoloģiju jomā, lai varētu atbildēt uz tehniskajām inovācijām un noteiktu, vai pašreizējie likumi uh, ir atbilstoši saviem uh, mērķiem. Uh, un vai mums nepieciešams rīkoties Eiropas līmenī. Pavisam drīz mēs sāksim publiskās konsultācijas par izaicinājumiem un iespējām fintech piedāvājumos. Um, Un runājot par ESAS un SRB, tas ir pamats eh, Eiropas stabilitātei un Eiropas integrēto finanšu tirgu stabilitātei. Tāpēc tagad ir laiks sagatavot uh, juridiskos priekšlikumus un esmu gatavs uh, par to visu sadarboties ar jums, kad pienāks laiks. Cienījamie deputāti, viss eh, darbs ir svarīgs, eh, lai mēs varētu darboties plašākā ekonomikā un pielāgoties izaicinošajiem apstākļiem. Un mēs turpināsim sadarboties arī turpmākais nedēļās ar jums. Paldies! excellent cooperation. Un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim turpināt mūsu lielisko sadarbību šajā jomā. Šeit ir daudzi jūtīgi un svarīgi temati, un tagad mēs varam pāriet pie jautājumiem Pirmais runātājs ir Haiskungs no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies vicepriekšsēdētājiem Dombrovskim! Sveicam jūs ekonu komitejā un paldies par jūsu mm, uzcītīgo darbu! Man ir divi jautājumi. Abi ir mm, zināmā mērā saistīti ar Brexitu, viens ir vairāk e, saistāms ar īriju un ekvivalents e, tekstu, kuru jūs pieminējāt. Par pirmo jautājumu e, runājot, jūs varbūt zināsiet, ka īri ir aprēķinājis, ka smags Brexit varētu izmaksāt desmit gadus laikā īrijai ap. 20 miljārdiem. Kāds ir jūsu, eh, kāds ir jūsu aplēses? Un otrais jautājums. Tās dalībvalstis, kuras varētu uh, nopietni ciest smagā Brexit gadījumā, ko komisija teiks šīm dalībvalstīm, ņemot vērā to, ka finanšu stabilitāte ir svarīga eh, tagad un nākotnē un vienmēr. Un vai komisija uzskatā, Eh, ka varētu piemērot ārkārtas apstākļu klauzulu, kas ir iekļauts stabilitātes paktā. Nesen eh, sagatavotajā Beres ziņojumā, kad bija runa par asimetriskiem triecieniem, jau bija atsauci uz ārkārtas apstākļu eh, klauzulu un Brexit varētu būt šādi ārkārtas apstākļi. Uh, Un mans otrais un pēdējais jautājums to, uh, attiecas uz ekvivalences tekstu, ko jūs publicējāt vakar. Jūs zināt, cik svarīgs ir e, apvienotās karalists finanšu tirgus, tur ir 40% visā finanšu tirgus, tā, e, un vien 1,5 triljoni aizdevumi Eiropā iet cauri uh, eh, Londonu. Un kā ekvivalents eh, režīms šajos apstākļos darbosies nākotnē? Mans jautājums ir, vai mums ir šobrīd nepieciešams pārejas periods, zinot to, ka ir neskaidrības finanšu tirgu un kā tas darbosies ekvivalents jomā, vai mums ir jāstiprina ekvivalents apvienotai karalistei, jo viņu eh, finanšu tirgi ir ļoti nozīmīgi mūsu ekonomikai. Paldies! Okay. Pa paldies, Brian, godējumie kolēģi! Pirmkārt, par Brexit ekonomisko ietekmi. Mēs vērtējam ka šī ietekme būs negatīva. Pirmais aplēses tika veiktas pēc referenduma, ka līdz gada beigām eh, negatīvā ietekme varētu būt no 0,2 līdz 0,2 Eh, procentu punktiem, kopumā tā, tie būtu 1,5 eh, procentu punkti, bet jānorāda, ka dažādas valstis var tikt ietekmētas dažādā veidā, un īrija varētu būt viena no vissmagāk skartajām. Eh, pirmkārt, mums ir jāstrādā, lai mēs minimalizētu šīs negatīvās ekonomiskās sekas Eiropas Savienības dalībvalstīm, un lai mēs varētu uh, paturēt atvērtas dažādas opcijas, dažādām reakcijām attiecīgajos gadījumos. Pie šiem aspektiem mums ir jāstrādā un tie ir jāpatur prātā tad, kad mēs uzsāksim Brexit sarunas. Tālāk par ekvivalenci runājot. Š šodien, atvainojiet vakar, mēs publicējām eh, tekstu par ekvivalences procesiem ar Eiropas Savienības finanšu, dokum, eh, finanšu likumu došanu, un tas ir apzināšanas pasākums, lai redzētu, kā procesi ietekmē procesa ārpus Eiropas Savienības, ietekmē tirgus stabilitāti Eiropas Savienībā. Ekvivalence tiek balstīta uz kādas uh, Eiropas valsts uh, izvērtējumu un uh, šis process nozīmē to, ka var uh, skatīt ietekmi specifiskās jomās eh, un kādi varētu būt riski Eiropas Savienībai kopumā. Tālāk par apvienoto karalisti kopumā un tās izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas nozīmē to, ka apvienotajā um, karalistē atrodošās struktūras zaudētu pases tiesības un varētu pieprasīt ekvivalents. Tāpat jāatzīmē, ka līdz šim mēs skatām ekvivalences valstīs, kas ir mazāk saistīts ar Eiropas Savienību nekā apvienotā karaliste, līdz ar to vajadzētu izvērtēt eh, dziļāk finanšu stabilitāti un citus riskus eh, Eiropas ekonomikai. Šobrīd mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Kā jūs zināt, Brexit sarunas vēl nav iesāktas, bet pilnīgi noteikti tā būs daļa no mūsu diskusijām turpmāko mēnešu un gadu laikā. Paldies, paldies no soci sociāldemokrātu grupas Pērvenša Berēsa. Paldies, eh, komisāri, par šo svarīgo izklāstu, par to, ko jūs sacījāt par ekvivalenci jautājumu. Tomēr Jūs norādījāt, cik svarīga ir banku pakete, kuru jūs piedāvājāt. Un šajā paketē ir eh, vesela sadaļa, kur ietekmēs Brexits. Tomēr šobrīd mēs neredzam jūsu priekšlikumu korekcijas. Saprotu, ka situācija dinamiski mainās, tomēr kā tiks vestas sarunas par šo paketi, paturot Brexit perspektīvu. Šis uh, eh, apstākļus mūsu likumdevējs nostāda ļoti nērtā situācijā, jo, piemēram, viss, kas attiec uz Beilinu, varētu tikt ietekmēts no šo sarunu puses un uh, Eh, tiem ekvivalents nosacījumiem, par ko jūs runājat, bet ir vēl viens elements starptautiskajā kontekstā, kas ir savienoto valstu administrācijas nomaiņa, jo mēs apzināmies, cik nozīmīgi ir Bāzeles komitejas pasākumi, taiskaitā, lai nodrošinātu uzraudzību banku sistēmai. Bet jūs savā runā nerunājāt par to, kādas iniciatīvas jūs gatavojaties uzsākt, iespējams, ar komisijas priekšsēdētāju, lai panāktu to, ka no amerikāņu puses ne tikai bāzeles saistības tiktu uh, respektētas, bet arī, lai ne tiktu atcelti tādi noteikumi un pasākumi, kas gadu gaitā ir iestrādāti e, likumdošanā no Obamas administrācijas puses. Uh, okay, uh... Labi, liels paldies par uzdoto jautājumu. Pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka finanšu pakalpojumu sektorā ietekme, Brexit ietekme noteikti būs jūtama. Šī ir viena no jomām, kas tiešām tiks ietekmēta visplašāk. Un tāpēc arī tad, kad uh, mēs šobrīd izstrādājam normatīvos aktus, mums jāņem vērā šis faktors. Un vajadzības gadījumā, protams, jāpielāgo arī mūsu pieeja. Ir arī skaidrs, ka mēs nevaram subordinēt uh, pilnīgi visu darbu mūsu finanšu jomā un visu novirzīt tikai uz vienu tēmu, tikai uz Brexit, jo tagad mēs strādājam arī pie banku sektora reformu pakotnes jau pagājušajā gadā novembrī. Mēs esam e, to publiskojuši, līdz ar to tagad ir nepieciešams transponēt to visu nacionālajā standartos. Un ir nepieciešams arī, lai apvienotās karalistes kolēģi rīkoto saskaņā ar šiem starptautiskajiem standartiem, šādā veidā mazinātu riskus banku sektorā. Tāpēc ir nepieciešams turpināt darbu pie šiem jautājumiem, kas ir darba kārtībā. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka starptautiskais konteksts, konteksts šobrīd mainās, arī ASV jaunās administrācijas paziņojumus, uh, attiecībā uz finanšu sektoru regulējumu, Dota Franka pārskatīšana, kas šobrīd jau ir pieteikta, un jāskatās, kāda būs uh, reāla situācija pēc uh, Dota Franka pārskatīšanas. Mums jau ir skaidri signāli, ko esam jau raidījuši, ko esam jau teikuši gan divpusējās sarunās, gan arī publiski par uh, ekvivalences lēmumiem, ka šī lēmumi tiek balstīti uz trešo valstu jurisdikciju noteikumiem, ka šādā gadījumā būs, šād, būs salīdzināmi un vienoti noteikumi ar Eiropas Savienības regulatīviem standartiem. Šādas pārmaiņas mums liek arī no jauna ieskatīties ekvivalences noteikumos un lēmumus. Tā tad mums ir jāsaprot, ka situācija ir tāda, kāda tā ir. Bet, jebkurā gadījumā, mūsu mērķis ir turpināt šo regulatīvo dialogu ar ASV. Pavisam nesen esam mūsu virzījuši uz priekšu mūsu ASV un Eiropas Savienības regulatīvo fórumu un turpināsim darboties šī fóruma ietvaros un izmantosim arī citas tikšanās arī. Tiksimies, protams, divpusēji un vēlreiz atkārtosim, ka starptautiskie standarti un st starptautiskā struktūra mums ir spēkā. Mēs pie tās pieturāmies. Lielas paldies un tagad lūdzu ECR grupas vārda Ešlijs Foks. Paldies, priekšsēdētājs un labrīt, komisāra kungs. Es nerunāšu par Brexitu. Turēšos pretī šim kārdinājumiem. Varbūt es varētu tagad runāt par komisijas priekšlikumu par e, kapitāla prasību direktīvu un regulu, jo mērķis ir ieviest starptautiskos standartus un mazināt riskus banku sektorā. Vēlos jums uzdot jautājumu par to, kāpēc komisija nolēma atteikties no bāzeles priekšlikuma, uh, atsevišķos aspektos, it sevišķi runājot par valstu obligācijām, ka ir nepieciešams šīs obligācijas izslēgt no uh, likvīda kapitāla prasībām, jo Bāzele prasa, lai tur būtu 5%, uh, kas ir riska, uh, riska līmeni šāda veida obligācijām, bet jūsu variants ir nulle. Es domāju, ka nav neviena, nevienas valsts, kuras parāda obligācijām būtu tik tiešām 0% risks. Jautājums ir, vai jūs ar to pasakāt bankām, ka ja bankām pieder Grieķijas parāds saistības, tad šīm saistībām ir nulle riska? Un kā ir ar Eiropas centrālo banku, vai jūs plānojat vienkārši drukāt jaunu naudu vajadzības gadījumā, lai varētu kaut kā kompensēt nemaksāšanu? Uh, Vai jūs varētu paskaidrot, kā jūs nonācāt pie šī secinājuma un kāds bija pamatojums? Jautājums par, par līdzsvaroto valstu risku. Es domāju, ir tā, ka Eiropas Savienībā joprojām notiek diskusija par to, kā būs Eh, jārisina šis jautājums par uh, valstu obligāciju risku. Un, ja mēs sāktu tagad no nulles, no baltās lapas, tad varētu teikt, ka tas būtu ļoti loģiski eh, ieviest to jau uzreiz. Tā pašā laikā mums ir jāsaprot, kāds ir konteksts, jo mēs strādājam ar vairākām valstīm, kurām šobrīd diezgan liels budžeta deficīts un valsts parāds, un attiecīgi ir nepieciešams pieņemt lēmumus pēc iespējas ātrāk, varbūt neizvērtējot līdz galam uh, to, kāds, kāda ir ilgtermiņa ietekme uz valstu finanšu stāvokli. Jo kā varētu attiecīgi pārtraukt uh, šo banku uh, parāda ciklu. Tad, kad mēs strādājam pie jautājumiem šajā jomā, mums, protams, ir jāsaprot, ka finanšu stabilitāte mūsu dalību valstīs ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd, kā zināms, Eiropas sistēmiska risku padomē notiek darbs pie, pie valstu obligācijām, kas tiek kas tiek sektas ar uh, citiem vērtspapīriem. Dažādās dalībvalstīs ir dažādas interpretācijas, kā viņi to saprot, bet eh, runājot par valstu parādu obligācijām, kas ir sektas ar citam, citiem vērtspapīriem. Doma ir tāda, kā mēs šeit varētu nodrošināt labāku vērtspapīrošanu un, attiecīgi, lai būtu uh, labākie prudenciālā, labākie prudenciālie noteikumi, lai būtu izdevīgāks uh, riska koeficients, arī lai startautiskie investori uh, būtu ieinteresēti, jo šādā veidā mēs varēsim atteikties un pārtraukt banku parādsaistību uh, eh, ciklu, jo šeit mēs runājam par valstu parādu. Ja mēs šo ja mēs šo priekšlikumu turpināsim virzīt tieši par, par valsts obligācijām, kas ir sektas ar papildu, eh, ar papildu segumu, tad mums būs nepieciešams nākt klajā ar jauniem riska faktoriem, lai skaidri norādītu, ka tik tiešām mums ir eh, nulles risks, bet ir skaidrs, ka šis process ir diezgan sarežģīts un ar to ir jāstrādā skaidri saprotot, kā tas ietekmēs finanšu stabilitāti, lai mēs nekādā gadījumā nenonāktu pie pārāk straujiem secinājumiem. Paldies, un tagad lūdzu Silviju Gulāru Libe vārdā. Komisēr. Sveicināti, komisāri. Paldies. Atvainojiet komisijas vicepriekšsēdētāji, saka runātāji, es iepazinos ar jūsu dokumentu un, manuprāt, mums visiem ir ļoti nozīmīgi iepazīties ar šo dokumentu. Presē mēs varam lasīt visai daudz Brexit kontekstā vai par to, ka Trumps varētu mm, atcelt atsevišķas eh, prasības, bet mums pietrūka kop eh, aiz. Man šķiet, ka nesen organizētā seminārā Stīvens Maiers un, un vēl citi runāja par faktu, ka varētu izveidoties zinām fragmentācija nacionālajā uzraudzībā, atkarībā no tā, kā šīs valstis pašas interpretē atsevišķus noteikumus, ņemot vērā perspektīvas. Es gribētu zināt komisijas viedokli par to. Var, vai no nu caur citiem instrumentiem, lai varētu pārliecināties, ka tiktu nodrošināts vienots skatījums no nacionālā uzrauga puses, jo pretējā gadījumā varētu būt ekvivalences, kas tiek piešķirtas Eiropas līmenī, kas tiek definētas vispārīgi, un pēc tam ikdienas līmenī tiktu uh, Eh, parādīti trūkumi sistēmā vai fragmentācija. Kā jūs domājat vērsties pret šo iespējamo fragmentāciju, eh, it īpaši ņemot vērā lielisko vakardienas dokumentu? Uh, okay. uh, for... Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu. Runājot par ekvivalences dokumentu, Šajā dokumentā ir izklāstīta esošā situācija, kāda šobrīd praksa tiek izmantota un kā var nodrošināt, eh, kā var nodrošināt atbilstību ekvivalents kritērijiem, kas ir iekļauti Eiropas Savienības normatīvajos aktos un starptautiskajos noteikumos. Un tad, ņemot vērā to visu, mēs labprāt, protams, strādāsim arī ar ESIS, lai varētu redzēt, kā mēs varam uh, šo lietu virzīt uz priekšu, jo regulatorā konverģence ir viens no būtiskākajiem elementiem, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies strādājot pie ISIS pārskatīšanas. Šis darbs tātad līdz ar to turpinās, un tas ir saistīts arī ar ISIS finansēšanu un ar pārvaldības struktūrām kā mēs varētu virzīties uz priekšu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu īsas līmenī un kā mēs varam nodrošināt plašāku regulatīvo konverģenci starp e, nacionālajām uzraudzības iestādēm. Par šo jautājumu, jebkurā gadījumā, varu teikt, ka darbs turpinās, un mēs plānojam arī uzsākt uh, publisko konsultāciju. Un tā būs iespēja runāt par to, kādi soļi mums vēl ir nepieciešami šajā kontekstā vai arī ekvivalences kontekstā. Paldies! Vai jūs vēl gribētu kaut ko pateikt, ja viena minūte vēl ir? Es varu dot savu laiku kādam citam, lūdzu. Tad labi, goe. Papadimulisa kungs. Un liels paldies priekšsēdētai. Dombrovska kungs, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Es domāju, ka ir ļoti pozitīvi, ka jūs uh, nepieminējāt manu valsti Grieķiju savā sākotnējā uzrunā, taču mēlos atsaukt atmiņā paziņojumu, ar kuru jūs nācāt klajā pirms nedēļas, Jūs teicāt, ka Grieķija šobrīd virzās pa pareizo trajektoriju, ņemot vērā uh, mērķus, finanšu mērķus 2017. gadam. Mūsu mērķi šobrīd ir, uh, lai mēs pabeigtu gadu ar 3,5% pārpalikumu. Jūsu vārdi, kā arī tas, ko jūs mums teicāt plenārsēdē, tātad tas, ko jūs teicāt par Grieķiju, Līdz ar to man ir šāds jautājums. Daudzi saka, un var teikt, ka es arī to pašu saku, ka gan Grieķijas, gan kreditora interesēs ir pēc iespējas ātrāk pabeigt sek, e, otro pārskatīšanu. Tā, lai būtu labāks perspektīvas Grieķijas ekonomikai. Vai jūs uzskatāt, ka būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk pabeigt šo otro pārskatīšanu? Uh, jo tad gal galā mums rezultāti būs daudz ātrāk, un 20. martā Eirogrupā varbūt varētu attiecīgi apstiprināt. Vēl viens jautājums par IMF. Komisija gribētu, lai Startautiskais valūtas fonds piedalītos trešajā uh, Grieķijas parāda atpirkšanā, un uh, tiek pateikts, ka viņu uh, priekšlikums ir daudz labāks uh, pēc 2020. gada. Te pašā laikā Vācijas finanšu ministrs uzskata, ka būtu nepieciešams veselu uh, gadu, uh, desmit, desmit gadus uzturēt 3,5% pārpalikumu, ņemot vērā komisāra Moskovičī priekšlikumu, izskatās, ka virziens tomēr uz līdzvaroto tirgu. Mans jautājums ir šāds Kā mēs varētu uh, rīkoties starp uh, šiem dažādiem viedokļiem, Eiropas Savienības kreditoriem un starptautiskiem kreditoriem? Pirms es ļaušu izteikties komisāram, vēlos atgādināt kolēģiem, lūdzu, būs, lūdzu runāsim par to, par ko ir atbildīgs uh, vicepriekšredētais Dombrovska kungs. Jā, paldies! Jā, varu teikt, Eh, ka tās iekļaujas arī manā otrajā portfeļā kompetencē, kas ir saistīts ar eiro un ar finanšu pakalpojumiem, bet jebkurā gadījumā runāsim par šiem jautājumiem. Runājot par darbu, kas, tiek, eh, kas šobrīd notiek un kas ir saistīts ar Grieķijas programmu, tik tiešām ir tā, ka mēs varam piekrist šim secinājumiem, ka tas ir kopīgajās interesēs pēc iespējas ātrāk pabeigt otro pārskatīšanu. Tātad pamatparametrs nolīgumā jau ir noteikts iepriekšējā Eirogrupas sēdē. Un tas bija šāds institūciju misija ir atgriezties Atenās un sākt darbu šodien ar mērķi panākt uh, ierēģņu līmeņa vienošanos. Un šobrīd mums jau ir tāds vērtējums, ka 2016. gadā pārpalikuma ziņā Grieķija jau ir panākusi vairāk nekā bija noteikts jau tagad 17. gadā. Mums arī ļoti labas prognozes. Runa ir par 1,75% un pat nākamgad tiek runāts par 7,5% pārpalikumu, kas ir nepieciešams, lai no visām pusēm tiktu izdarīts šāds pozitīvais spiediens, lai eirogrupas no institūcijām, uh, no Grieķijas varas iestādēm, tā lai varētu atrisināt tos jautājumus, kas pagaidā nav atrisināti, un lai varētu vienoties otrajā pārskatījumā. Cerams, ka tas notiks pirms nākamās Eirogrupas sanāksmes, jo tad varēs to pabeigt nākamajā Eirogrupas sēdē. Par starptautisko valūtas fondu mēs, kā komisija, mēs darbojamies attiecīgā nolīguma ietvaros, kurā ir pateikts, ka ir nepieciešams sadarboties ar Eiropas centrālo banku un starptautisko valūtas fondu. Atšķirība par to, kādi viedokļi pastāv par primāro budžeta pārpalikumu, ir, varam teikt, ka tie ir saistīti ar to, ka starptautiskajam valūtas fondām ir pesimistiskāks viedoklis par Grieķijas ekonomikas izaugsmi. Tieši tādēļ Viņi vēlas, viņi uzskatā, ka Grieķija panāks mazāku mērķi attiecībā uz budžetu pārpalikumu, tāpēc, ka viņi izmanto e, citus rādītājus. Un tas ir viena no jomām, kurā mums ir nepieciešams e, meklēt risinājumus, kopīgus risinājumus. Un tas attiecas arī uz periodu, kas jau būs pēc šīs Eh, Grieķijas programmas uz fiskālo trajektoriju attiecībā uz eh, eh, budžeta pārpalikumu, un tas ir viens no mūsu diskusijas mērķiem. Bet es varu teikt, ka izskatās, ka mēs tiešām varēsim vienoties un varēsim vienoties otrajā pārskatījumā. Lielas paldies, un tagad Gigalta kungs zaļie lūdzu. Paldies priekšādētā kungs. Pirmkārt, Liels paldies komisijai, ka jūs rīkojaties saskaņā ar savu solījumu attiecībā uz ilgspējīgām finansēm. Tas, ko jūs bijāt pieteikuši, tagad jau darbojas, un tagad, protams, mums ļoti interesē, kādi būs nākamie priekšlikumi, ar kuriem nāks klajā eksperta grupa. Tālos paturpināt eh, šo tēmu, kas jau ir izskanējusi par Grieķiju. Mēs daudz dzirdam par reformu programmas uh, stāvokli un kas šobrīd tiek darīts un ka daudzos gadījumos tas nav ba balstīts uz faktiem. Eh, vairāk kārt jau ir izskanējis citāts, ka 35% no pasākumiem, par kuriem bija panākta vienošanās, tikai 35% ir ieviesti. Un kā jūs varat eh, komentēt šo apgalvojumu? Uh, jo man šķiet, ka tas ir eh, pretrunā ar vērtējumu, ko jūs pats izteicāt. Otrkārt, varu teikt, ka esmu diezgan vīlies attiecībā uz BRAD eh, priekšlikumu, jūs runājot par to, ka RSEB eh, pilnvaras tiek mazinātas, un tad pēdējais jautājums ir, vai jūs varētu teikt, ka jūs turpināsiet darbu, uh, pie, tajā, pie tā, kas ir iekļauts Gulāra ziņojumā. Piemēram, joprojām mums nav piekļuvis komisijas dokumentiem un citiem dokumentiem, kas tiek izmantoti starptautiskajā līmenī. Un, kā kolēģi jau ir teikuši, starptautiskajā līmenī mēs strādāsim ar vien plašāk, un mēs vēlamies, lai komisija rīkotos ļoti atbildīgi tad, kad viņa darbojas starptautiskajā līmenī, un lai dokumenti būtu pieejami. Labi. Vairāki jautājumi ir izskanējuši. Centīšos pēc iespējas ātrāk atbildēt uz visiem. Pirmām kārtām uz ilgspējīgu finansēšanas uh, modeli. Tik tiešām ir izveidota uh, ekspertu grupa. Un mēs ceram, ka drīz šī gada vidū no viņa puses būs uh, pustermiņa uh, atzinums, un tad šī gada beigās jau būs galīgais atzinums par to, kādu pasākumu ir nepieciešami, lai būtu pieejams plašāks privātais finansējums, lai varētu risināt ilgspējīgā finansējuma jautājuma problēmu. Un ir nepieciešams arī plašāk un precīzāk uzsvērt finansējuma jautājumus e, ekspertu grupas darbā. Par Grieķijas programmu to, ko es jau biju pieminējis par makroekonomikas attīstību, par ekonomikas izaugsmi. Ekonomikas izaugsme šobrīd ir eh, straujākā nekā bija paredzēts iepriekš, nevis 0,3% eh, mīnus, bet bija vairāk, bija jau plus, un arī šogad būs izaugsme, un tas pats attiecas arī uz 15. 16. gada uh, fiskālo mērķi, jau tagad mēs varam redzēt, kāda ir situācija 16. gadā. Skaitļi, protams, vēl ir jāpārbauda, tas būs aprīlī no Eurostata, bet uh, šķiet, ka šeit nebūs nekādu lielu pārsteigumu. Bet uh, runājot par ieviešanu, par pasākumu ieviešanu, tik tiešām sistēmiski varam teikt, ka tas ir bijis ahilē papēdis visā šajās programmās. Tāpēc mēs strādājam šobrīd ar atbildīgajām iestādēm, lai pārmaiņas būtu nevis tikai uz papīra, ne tikai normatīvajos aktos, bet lai notiktu ļoti reālas pārmaiņas. Un mēs esam gatavi, protams, sniegt tehnisko palīdzību, mēs to darām, mēs izmantojam struktūrālas reformas, atbalsta pakalpojumus, mēs aicinām ekspertus no citām dalību valstīm, arī no starptautiskajām organizācijām ar mērķi uh, panākt to, lai e, pārmaiņas, kas ir iestrādātas normatīvajos aktos, tik tiešām tiek ieviestas. Par BRAD un, un rezolūcijas un, un konfliktu risināšanas iestādes e, pilnvaras un arī tiesībām e, nākt klajā ar MRO un izvērtēt instrumentu Eh, instrumentu atbilstību, šī iestāde darbojas un eh, pilnvaras jau ir. Mēs uzskatām, ka uh, konflikta risināšanas iestādē jau ir jābūt diezgan plašām pilnvarām, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība attiecībā uz to, vai varēs noteikt MRL katrai bankai atsevišķi un katrai katrai iestādē, katrai atbildīgai iestādē, protams, ir e, jābūt ies, tiesībām noteikt katrai bankai atšķirīgu līmeni, bet te pašā laikā viņiem ir jāpaskaidro lēmums, ko viņi ir pieņēmuši, lai būtu arī vadlīnijas tirgus dalībniekiem, lai tirgus dalībnieki zinātu, kā lēmumi tiek pieņemti. Nepietiek tikai skaitli. Un tad nobeigumā par Gulāra ziņojumu un informāciju par Eiro, no Eiropas komisijas Mēs varam turpināt strādāt pie šī jautājuma, lai nodrošinātu to, ka informācija, kas ir vajadzīga Eiropas parlamentam, tiek sniegta. Paldies, un tagad lūdzu Fons Štorhas kundze no EFDD. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījams, cienījamais komisārs Dombrovska kungs pēc dota komā e, pārskatīšanas neveiksmēs mēs varam teikt, ka esam, esam uh, Uh, esam šobrīd uh, situāciju uh, risinājuši savādāk. Bija nekustamā īpašuma burbulis, taču centrālā banka vienkārši sniedza plašāku likviditāti un, un arī pēc 2008. gada Lehman krīzes mēs joprojām atrodamies diezgan smagā situācijā. Ir tā, ka gan izēvielas, gan pārtikas produkti tagad ir uh, uh, kļuvuši dārgāki. Un tāpēc ir saikne starp globālo likviditāti un spekulācijām ar izēvielām. Šobrīd ir tā, ka, uh, ka uh, cenas ir augušas un uh, ir Harvarda universitātes pētījums par to, ka, uh, par, par to, ka um, zemas procentu likmes negatīvi ietekmē izēvielu tirgu, kā arī pārtikas tirgu. Ir informācija, piemēram, par tādu situāciju, kā par tādu valstu kā Pakistāna. Līdz 2008. gadam par 400% palielinājās cenas, un 2010. gada decembrī uh, joprojām ir par 300% lielākas cenas salīdzinot ar 2001. Runājot par, eh, par importētājiem, par tādiem importētājiem, kas importē graudus, eh, šeit arī pārtikas produktu eh, imports ir, ir negatīvi ietekmēts. Arābu pavasaris var teikt, ka ir arī uh, maizes sacelšanās. Tunisijā tas ir sācies tādēļ, ka cilvēki nevarēja vairs nodrošināt uh, nepieciešamo savām ģimenēm. Vai jūs saskatāt šo saikni, vai jūs sak, sa, sa, saskatāt šo saikni starp likviditātes un zemo, zemo procentu likmju politiku, spekulācijām ar izēvielām un uh, pārtiku un uh, tad attiecīgi nemieriem uh, nabadzīgajās valstīs? Paldies! Uh, okay, uh, let me. Uh... Jā, labi. Sākšu ar paziņojumu, ka, kā Eiropas komisija, mums ir jāievēro ECB e, neatkarība un mēs nevaram ietekmēt monetārās politikas e, lēmumus, bet tad e, daži tādi vispārēji apsvērumi. Kas attiecas uz ECB mandātu? tad e, tās galvenais uzdevums ir uh, e, cēnu stabilitāte. Inflācija tuvu diviem procentiem, bet mazāka par diviem procentiem. Un pēdējos dažos gados eh, inflācija konsekventi ir saglabājusies zem šī līmeņa. Un tas ir iemesls, kādēļ ECB realizē tādu monetāro politiku, piemēram, kvantitatīvo īzingu un uh, citus pasākumus, bet eh, šobrīd mēs novērojam, ka inflācija pieaug. Eh, tā ir pašlaik pēc pēdējiem datiem sasniegusi jau 1,8%, un tas jau ir tuvu ECB eh, e mērķi rādītājiem. Tā kā šo Montero ekspansiju, nu, mēs nesagaidām, ka tā turpināsies bezgalīgi. Un faktiski var teikt, ka Eh, šī te monetārā poli, ar šo monetāro politiku ECB eh, zināmā mērā ieguva laiku, jo bija svarīgi, lai dalība valstis saprātīgi izmantotu šo laiku un ieviestu nepieciešamās strateģiskās reformas, lai varētu nostiprināt savu tautsēmniecību pretoties spēju. Un eh, faktiski tas viss ir jāskata arī globālā kontekstā, jo ASV Eh, Federālo rezervju sistēma arī ir eh, sekojusi tādai akumulatīvai monetārajai eh, politikai un piemērojas kvantitīvo izingu, bet ņemot vērā um, ekonomikas apstākļu maiņu, viņi pašlaik no šīs sistēmas atsakās un nedaudz un sāk paaugstināt kredītu procentu likmes. Un, sekojot attīstībai ASV, mēs varam pavisam skaidri redzēt, ka mums nav vajadzības pārkarsēt mūsu ekonomikas ar atvieglotu monetāro politiku tad, kad tas nav attaisnojumi, jo tas bija saistīts ar ļoti zemiem inflācijas līmeņiem, kādus vērojam pēdējos dažus gadus. Jā, paldies, un uh, Langens Langas kundze. Paldies, paldies par to, ka esat šeit. Divi jautājumi. Viens par banku pakotni, bet varbūt arī vispārējais jautājums par um, ietekmes izvērtējumu. Strādājot pie ēdīs um, Eiropas depozīta apdrošināšanas schēmas, uh, Uh, virzot šo lietu uz priekšu, nu, mēs redzam, ka mm, ir daudz dažādu notikumu ASV, arī saistībā ar Brexit, kas var ietekmēt šos procesus, arī mūsu finanšu sektoru stabilitāti. Uh, Nu, vai e, jūs saskatāt, ka e, būtu nepieciešamība veikt papildus e, ietekmes izvērtējumu attiecībā uz tādiem tiesību aktiem kā ēdis, piemēram? Tālāk eiro stabilitāte, eirozonas stabilitāte un kampaņu laiks, daudzās da, vēl, priekšvēlēšana kampaņu laiks daudzās dalībvalstīs. Un, piemēram, Dēlī telegrāfu mēs lasām, ka e, e, Nīderlande var pārskatīt e, savu līdzdalību Eirozonā. Nu, es gribu teikt, ka nekas tāds parlamentā nav lit likts priekšā. Nu, e, galēji labējā partija, protams, mums ir tāda, kas uh, aģitē par šādu iespēju, kā, tāpat kā tas notiek Francijā. Bet uh, Jāsaka, ka normas, kas ir saistītas ar dalību Eirozonā, diemžēl visumā nav ievērotas. Un tā kā, ja mēs vēlamies, lai šī Eirozona mums plauktu un ziedētu, un, un, un mēs to vēlamies tā tad auklēt un saglabāt, jautājums par to, uh, kas viss eh, mums ir nepieciešams vai vajadzīgs veikt kādas institucionālās pārmaiņas, vai arī varbūt ir nedaudz jāpārvērtē tie tiesību akti, kurus mēs šobrīd šodien apspriežam. Eh, paldies! Vispirms par banku pakotnu un ietekmes izvērtējumu. Te es gribētu teikt, ka mūsu priekšlikumi, ar kuriem nācām klajā, šīs eh, š, pakotnes ietvaros ir atbilstīgi izdarīts. Nu, ja būtu nepieciešams, mēs, protams, esam gatavi sniegt kādu papildus analītisku materiālu, nu, ja būtu nepieciešams vēl kaut kā papildināt mūsu darbu pie šiem tiesību aktiem. Tālāk jautājums, kā virzīties uz priekšu Eirozonā vai Eirozonas kontekstā. Nu, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams veikt padziļināšanu caur darīšanu, īstenojot tās iniciatīvas, par kurām jau panākt vienošanās. Un mums ir arī jāraugās, kur iespējams Eirozonas uh, institucionālā arhitektūra būtu jāstiprina. Kā jūs zināt, šobrīd mēs strādājam pie uh, piecu eh, prezidentu ziņojuma eh, ietekmes eh, tātad nākošās stadijas, un jā, faktiski šis te pirmās fāzes priekšlikums ir viens no tiem, un, kā redzat, daži priekšlikumi ir jau realizēti. Fiskālā iestāde darbojas, nacionālās produktivitātes iestādes ir izveidotas, ir stabilitātes un izaugsmas pakta normu piemērošana ir atvieglota, par to jau ir panākta vienošanās ekofin līmenī, mm, par to, kā uh, vienkāršāk noteikt um, kopējo atskaitas punktu, un tātad viss šis te darbs jau ir noticis. Līdz ar to mēs raugāmies atsevišķiem institucionāliem elementiem, kā piemēram nosakot uh, eiro zonas fiskālās stabilitātes funkciju, kur te mēs izskatām elementus kā investīciju procesa spēcināšana dalību valstīs uh, pēc noteiktiem ak, m, ekonomiskiem, asimetriskiem ekonomiskiem triecieniem, tālāk uh, apdrošināšanas sistēma pilnveidošana – un uh, konverģences atskaitas punktu noteikšana. Konverģence Eiropas, uh, Eirozonā ir apstājusies kopš krīzes sākuma, un um, faktiski tā ir atbilst, atbildīga par daudz tiem saspringzinājumiem, kurus mēs šobrīd pārdzīvojam. Paldies! Petro Silva Perēra nākošais S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vicepriekšsēdētāja Dombrovska kungs. E, Kredīta problēma un, nes, un nenomaksāto kredītu problēma, tā saucamajā nenokārtotie kredīti ir e, nopietna problēma nu jau ilgu laiku. E, tas uh, kaitē gan ekonomikai, izaugsmai, nodarbinātībai, un tā ir nopietna problēma, jo tā apdraud finanšu stabilitāti un Eirozonas stabilitāti kā tādu. Šajās debatēs, kas jau ilgst krietnu laiku, ir iekļauti komisijas ieteikumi valstīm, bet uh, E, komisija e, nāk klajā ar ieteikumiem un kritērijiem. Eiropas banka iestāde tagad ir nākus klajā ar savu ieteikumu un norāda, ka ir nepieciešama steidzama politiska darbība un ka bija nepieciešams atrast Eiropas mēroga risinājumu, nāk klajā ar skaidru konkrētu priekšlikumu veidot aktīvu pārvaldības eh, uzņēmumu Eiropas līmenī. Kāds uh, ir Eiropas savi, eh, komisijas viedoklis? Vai tā atbalsta risinājumu Eiropas līmenī, kas būtu arī signāls par atbalstu Eiropas, no Eiropas stabilitātes uh, mehānismu puses, vai tā ir pret šādu risinājumu? Jo viena lieta ir Eiropas līmeņa risinājums, Otra lieta ir Eiropas līmenī koordinēts modelis, kurš tiek diskutēts nacionālā līmenī. Un es no savas puses gribētu zināt, vai komisija uzskata, eh, kā Eiropas centrālā banka, ka eh, nacionāla līmeņa risinājuma esamība pieprasa eh, elastību Eiropas līmeņa uh, noteikumos, lai risinājumi būtu dzīvot spējīgi. E, kurai pusē vairāk pieslēsies komisija? Well, on, uh... Nu jā, runājot eh, par sliktajiem kredītiem. Jā, neatmaksātie kredīti, protams, ir uh, problēma, ar ko sastopas daudzas dalību valstis, ieskaitot Portugāli. Un pagājuši nedēļ biju Portugālē, un man bija padziļinātas diskusijas ar valdību par šo jautājumu, un arī ar Centrālo banku. Un tiešām mums ir jāstrādā uh, gan nacionālajā līmenī, gan Eiropas līmenī, lai šo problēmu risinātu dalībvalstu līmenī. Tas ir jautājums par mūsu maksātnespējas procedūras efektivitāti un tiesas procesiem un to efektivitāti un ātrumu, lai varētu aprēķināt attiecīgos un izstrādāt attiecīgos uh, noregulējuma uh, pasākumus. Mēs raugāmies arī uz iespēju uh, radīt uh, arī sekundāro tirgu sliktajiem parādiem vai nenokārtojām kredīta saistībām un licencēšanas sistēmu kompānijām visā Eiropā, kas strādā ar neatgūtajiem kredītiem. Uh, Mēs, protams, raugāmies uz to, kādā veidā var realizēt visus šos lēmumus mūsu uh, pašreizējā likumdošanas konteksta ietvaros, ieskaitot arī uh, valsts atbalsta uh, noteikumus. Un uh, dažās dalībvalstīs jau ir pierādījies, ka risinājumi šeit ir atrodami. Uh, var minēt dažas iniciatīvas, kas ir uh, ieviestas Itālijā, piemēram, uh, vērtspapīrošanas schēma uh, neatgrieztajiem kredītiem uh, ar uh, valsts uh, atbalstu. Uh, ir arī līdzīga schēma, kur tiek izmantots Atlanta fonds, tātad te netiek izmantoti valsts budžeta līdzekļi. Nu, ir dažādi elementi un uh, ir nepieciešams tos iestrādāt koordinētā Eiropas stratēģijā, un tieši tas arī būs mūsu diskusiju uzmanības centrā aprīlī. Un e, ekofinā mums šīs diskusijas notiks, un es domāju, ka tas tad arī nodrošinās e, no nu, norādes par tālāko virzību, ko tad darīt ar sliktajiem parādiem. Jā, paldies. Man bija uh, iespēja apsvērt šo priekšlikumu arī ar uh, E bija priekšsēdētāju par šo svarīgo jautājumu. Nīdermājer kungs, paldies un sveikts, e, komisāra kungs. Man tāds vispārīgi rakstur jautājums. Daudzus gadus mēs esam bijuši apņēmības pilni stiprināt globālo ekonomiku, attīstīt godīgu tirzniecību, uh, kapitāla pārvietošanos, jo e, mūsu prāt izniecība nāk visiem par labu, bet tagad man šķiet, ka dažām valstīm vai pat daudzām valstīm mm, ir raksturīgs e, apspriest vai pieņemt citu citus eh, nosacījumus eh, - mazāk atvērto tirdzniecību, mazāk eh, atvērtu kapitāla kustību, un ASV tas ir manāms, un arī apvienotajā karalistē viņi vēlas kaut kādus noteikumus paši sev pēc Brexit un tā tālāk. Nu, kā ar šo atšķirīgo globālo scenāriju? Piemēram, uh, tādu uh, nolīgumu darbības pārtraukšanu kā nafta, uh, kas varētu samazināt, ievaram samazināt, uh, piemēram, tirzniecības apritis starp ASV un Ķīnu, kā tas ietekmēs ekonomisko izaugsmu pasaulē. Un otrs jautājums, un kāda būs mūsu stratēģija šajos atšķirīgajos apstākļos, īpaši ņemot vairāk to, kā attīstās finanšu sektors. Paldies! Nu jā, par jautājumu, kas attiecas uz attīstību globālajā līmenī. Jā, protams, mēs novērojam atsevišķus signālus, kas ir satraucoši attiecībā uz starptautisko tirzniecību un starptautiskiem tirdzniecības nolīgumiem. Un no Eiropas Savienības puses mums vajadzētu uh, saglabāt atvērtību, uh, būt atvērtiem e, uh, starptautiskai tirzniecībai. Šobrīd uh, mēs beidzām CETAS ratifikāciju un vajadzētu virzīties priekšu uh, arī strādājot pie citiem tirzniecības nolīgumiem. Nu, kā attīstīsies notikumi ASV un kādu virzienu tie ieņems, to ir šobrīd grūti pateikt, bet pagaidām signāli ir diezgan satraucoši. Tā kā mums ir ļoti cieši jāvēro šī situācija un jāspēj reaģēt, ja rodas tāda nepieciešamība. Tas pats eh, būtu sakāms arī par finanšu tirgiem, kurus jūs minējāt, jo finanšu tirgos mums arī ir vajadzīgi vienlīdzīgi spēles noteikumi, un tieši to var panākt caur starptautiskiem standartiem un ar uh, starptautisko finanšu arhitektūru. Jā, eh, šīs, ņemot vērā visu šīs izmaiņas, mums, protams, ir jāpārvērtē arī savu pieeja ekvivalences uh, ekvivalencēm un citām jomām. Mums ir jāsūta starptautiskajai sabiedrībai eh, tāds eh, signāls, ka mēs esam apņēmības pilni attīstīt starptautisko sadarbību arī turpmāk, ka mēs turēsimies par starptautiskiem standartiem un turpināsim, nu, darboties šādā virzienā. Paldies! Paldies, Jākops un Vaicekers! Paldies, priekšsēdētāji. Prieks, ka jūs esat šeit. Manus jautājumus uh, ietekmē uh, CCP un uh, banku noregulējuma fails un arī ar Brexit saistītie jautājumi. Pirmais jautājums Eh, vai nebūtu laiks pārskatīt kapitāla eh, tirgus eh, stratēģiju, piemēram, pārstrādājot uzraudzības principus? Glārs kundze jau tā kā strādāju šajā eh, virzienā savā ziņojumā, bet jūs atbild bija tāda nedaudz izvairīgi, tā kā gribētu dot jums iespēju vēlreiz atbildēt, jo starp e, finanšu centriem Eirozonā pārsta, pastāv milzīga konkurence, lai pēc Brexita pārņemtu Londonas uh, eh, sitīs kompetences. Un tāpēc vajadzētu pārskatīt attiecības uh, starp nacionālajiem uzraugiem. Uh, kur varbūt eh, šī attīstība nav ņemta vērā un kur ir īpašas bāžas eh, par e, galvenajiem CCP. Un nu, tādā pozitīvā gaisotnē tas varētu būt potenciāls e, izvairīties pēc Brexita no e, fragmentācijas, izveidojot tādus vienādus spēles noteikumus visā uh, Eiropas Savienībā. Otrais jautājums attiecas uz to, ko jūs sacījāt par trešo valstu ekvivalenci. Nu, es te domāju, vai tas ir pietiekoši tālajoši. Ja mēs ņemam CCPK piemēru, tad viena mm, vienā valstī varbūt kādās jomās ir diezgan tāds robusts, skaidrs e, režīms, bet citā ir vērojams kaut kādi e, ekstrateriāli veidojumi. Un e, trešā iespēja varbūt ir vispār nu, kaut kādu funkciju repatriācija. Tātad vai jūs plānojat veikt tādu visaptverošāku mm, ieskatu vairākās jomās? Uh, lai noskaidrotu, kura no visām šīm opcijām ir labākā atbilde um, katrā atsevišķā situācijā. Paldies par šo jautājumu. Vispirms runājot par uh, vienoto uzraugu. Nu jā, mēs uz kaut ko tādu raugāmies, bet nekā īstermiņa uh, soli. arī eh, runājot par pātrināto kapitāla tirgus reformu. Mēs arī eh, pagājušu den, nu, pazuda mikrofons runātājiem. Or we can move. Okay, let's move this direction. <laughs> Sorry for that. Uh, okay, colleagues. Sorry uh, for that. Labi, kolēģi. Dažas tehniskas uh, kļūmītes, bet turpinot par uzraudzību. Uh, pašlaik mēģinām uzraudzību uh, saskaņot ar, ko, ar kopējā rīcības plānu palīdzību, un mēs vēlamies atbalstīt arī esmas uh, lomu, pie kuras mums noteikti būs jāatgriežas, ja mēs runāsim par uzraudzības pārskatīšanu kopumā.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 I don't know, somebody doesn't like the question or doesn't like... Kādam nepatīk jautājums vai nepatīk atbilde, ir grūti pateikt. Tātad par ekvivalenci runājot. Priekšlikums galvenokārt ir par piesardzības uh, pasākumiem. tā ir faktiski noregulējuma iestādēm nu, domāta tāda rīku kaste. Un e, trešās, e, te nav runa par tirgus pieeju trešajām valstu tirgiem, bet gan viņu e, noregulējumu lēmumiem, un tas e, prasa tātad sadarbības starp noregulējumu iestādēm Nu, un tieši tādēļ mēs arī uh, sekojam uh, eh, BRD uh, eh, direktīvas uh, piemērošanas precedentiem un uh, sakojam tam, lai tieši uh, noregulējuma sistēmām uh, šie risinājumi būtu piemēroti. Paldies, Ivana Malētiča lūdzu. Paldies, komisijas vicepriekšsēdētāja. Pirmais jautājums attiecas uz eh, šiem. Eh, One of the main topics in April and, uh... Sliktajiem kredītiem. It īpaši ņemot vērā to, kas, ko Horvātijā mums ir stabila situācija, bet tomēr piekļuva privāta sektoram maziem MVU kredītiem ir vēl aizvien ierobežota. Es domāju, ka tomēr mums izdosies kopīgi risinājumu atrast. Un es vēlētos uzdot jums jautājumu, kas ir vairāk saistāms ar Eiropas semestri. Sešas valstis tika uzskaitītas 2016. gadā kā valsts ar pārliecīgu makroekonomisko bilanci, un tas pats ir, se, būs 17. Kāda būs jūsu pieeja 17. gadā, un vai jūs gatavojat kādus īpašus pasākumus šīm sešām valstīm, lai palīdzētu tām spērt pareizos soļus? Tāpat jūs paziņojumā pasvītrojāt to, ka visas interesētās puses ir jāiesaista nacionālajo re reformu programmu sagatavošanā, pašvaldības, e, nacionālās valdības, sociālajie partneri, bet nereti mēs praksē redzam, ka tā nenotiek. Kā jūs uzraudzīsit šādas pieejas? īstenošanu un vai jūs esat iecerējuši pras, pieprasīt no dalībvalstīm atkārtot procedūru vai pieprasīt nacionālo reformu programmu. Paldies! Atbilde par makroekonomisko disbalansu procedūru un valstīm, šajā gadījumā ieskaitot Horvātiju. Ko mēs sagaidām no dalību valstīm? Mēs sagaidām ambiciozas nacionālo reformu programmas, kurās dalību valstis paredz eh, pārliecīgā disbalansa novēršanu. Un balstoties uz mūsu analīzēm, uz nacionālajām programmām, Mēs nāksim klajā ar valstī specifiskiem ieteikumiem, skaitā par to, kā risināt pārliecīgu, e, kā risināt bilances pārpalikumu jautājumus, un mēs arī nodrošināsim konkrētus ieteikumus. Protams, ja mēs redzam, ka soļi netiek spērti pareizā virzienā, tad pastāv iespēja uzsākt korektīvo sadaļu, kas nozīmē spēcīgāku uzraudzības mehānismu un prasību no valsts puses sagatavot korektīvo darbību plānu. Bet mēs ceram, ka sadarbība būs laba ar valstīm, kas saskars ar pārliecīgiem disbalansiem un ka šie jautājumi tiks risināti Nacionālo reformu programmās. Tāpat mēs esam gatavi sniegt tehnisku palīdzību šīm valstīm caur mūsu reformu atbalstdienestu pēc dalībvalsts pieprasījuma, un, ja dalībvalstī ir nepieciešams vairāk atbalsta tajā, kā risināt konkrēto specifisko disbalansu un kādi būtu vislabākie risinājumi. Paldies! Paldies, Pols Tanks, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! pāris jautājumi par vērts papīrošanu. Mēs esam uzsākuši sarunas, parlaments ir ieņēmis leģitīvas nostājas un es redzu, ka parlament, padoma vēl aizvien nav atbildējusi uz atsevišķiem eh, parlamentu uzdotiem jautājumiem un es ceru, ka komisija varēs palīdzēt mums šo procesu pātrināt. Par Eiropas uzraudzību runājot. Es atceros, jūs sakām, ka jūs neuzskatījāt, Eiropas uzraudzība par vissvarīgāko sadaļu. Jūs skaidrāk izteicāties toreiz nekā šobrīd, bet iespējams. Uzskatu, ka Eiropas uzraudzība ir ārkārtīgi būtiska kapitāla tirgus savienībai, un tāpēc man ir divi konkrētāki jautājumi jums. Pirmais Eh, savā ziņojumā parlaments aicina komisiju izvērtēt ietekmi uz Eiropas finanšu eh, pakalpojumu regulu līdz 17. gada eh, beigām atzīmējot trūkumus, neefektivitātes un nepietiekamības. Un otrais konkrētākais jautājums Eh, sniedzot atbildes rakstis, uz rakstiskiem jautājumiem, komisija atzīst nepieciešamību izvērtēt klimata risku finanšu institūcijām. Eh, esam gandarīts, ka šāda atzīšana ir, bet tomēr atbildi ir neskaidra tajā, kāds būs nākošais solis, un vai jūs domājat padziļināt ar darīšanu. Un es gribētu arī dzirdēt vairāk par klimatu stress testiem. Un vai tā būs daļa no vidusposma pārskata? Uh, okay. Um, thank you, Mr. Tan. Quite, quite a few uh, questions. Tanga kungs, paldies par uzdoto jautājumu. Par vērtspapīrošanu runājot, protams, mēs e, cerīgi raugāmies uz konstruktīvu sadarbību, trilogija turpinās, un mēs esam gatavi sadarboties ar parlamentu, lai panāktu vienošanos par šo svarīgo dosjē. Tālāk runājot par padomi, Maltas prezidentūra iecerējusi ir pabeigt trialogu šī pusgada laikā, un, protams, ka eh, no savas puses mēs mudinām gan padomi, gan parlamentu šo darbu pabeigt visiespējami drīzākajā laikā. Tālāk par Eiropas uzraudzības un kapitāla tirgus savienības samitu. Šī uzstāšanās bija publiska, un es domāju, ka manis toreiz teiktais eh, lielā mērā saskan ar manis šodien sacīto. Par finanšu nozars regulējumu vispārīgi novērtēju kopumā, es uzskatu, ka mums tas ir nepieciešams un caur aicinājumiem pēc, uh, pēc pierādījumiem, un mēs skatīsim tad uh, dažādas iespējas, vai ir kādas pārklāšanās, trūkumi, neatrisināti aspekti. Uh, vai plaisas mūsu veidotajā arhitektūrā, un šobrīd mēs strādājam, ņemot vērā mums sniegtos priekšlikumus un atbildes, un atsevišķas atbildes jau ir iekļautas mūsu banku reformu paketē. Tālāk par jautājumu, kas attiecas uz klimata stresa testu. Tas varētu būt noderīgs elements, lai izvērtētu finanšu institūciju stabilitāti. Protams, ka mums ir nepieciešami droši dati par oglekļa intensitāti, mums ir jāstrādā sava metodika, protams, darbs turpinās un mēs sagaidām ieteikumus no ESRB, un tāpat mūsu augsta līmeņa ekspertu grupa ir iecerējusi strādāt pie šī jautājuma, un mēs sagaidām no viņiem uh, ziņojumu vēlāk šogad. Paldies nākošais runātājs Georgios Skircos. Paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi vicepriekšsēdētājiem. Vai jūs varētu raksturot Eirozonas valsts parādu dinamiku un Eiropas Savienībā taiskaitā? Vai tas pieaug tāpat kā IKP? Kuras dalībvalstis cieš no valsts parādu pieauguma IKP izpratnē un Cik eh, izmaksā parāda apkalpošanu? Vai tā pieaugs tuvāko gadu laikā, vai jūsuprāt eh, procentu likmes paliks zemes? Un vēl viens jautājums. Eh, sliktie kredīti ir izraisījuši 45% nenomaksāto uh, parādu kopsumu sagonizēšanu Grieķijā, vai pozitīva iniciatīva no komisijas puses un citām institūcijām, kuras piedalās trešajā eh, bailout programmā, ir paredzētas. Paldies! Jāatgādina, ka tas neietilpst mūsu diskusijas ietvaros. Mēs runājam par finanšu uh, uh, servisiem, es atbalstu runas brīvību. Jūs pa, uh, palaidāt garām papadimulis uzdoto jautājumu. Atbilde. Es tomēr mēģināšu sniegt atbildi. Par parāda dinamiku pirmkārt. Parāda dinamika Eiropas Savienībā un Eirozonā šobrīd uh, atrodas uz lejup ejošas līknes. Valsts parāds eiro zonā ir ap 19% no IKP un Eiropas Savienībā ap 85%. Abos gadījumos tas virzās uz leju, un abos gadījumos eh, ik šī attiecība ir augsta, kā tas ir Itālijā un Portugālē, un mēs redzam, ka tomēr, ka šī attiecība stabilizējas un ir nepieciešams panākt valsts parāda lejup uh, slīdēšanu. Tāpat mēs nevaram sagaidīt to, kā zemes procentu likmes eh, turpināsies visu laiku, inflācija ir atsākusies un ir nepieciešams skaidri norāda, ka parāds samazinās, jo tas sniegtu papildus pārliecību tirgiem un palīdzētu uzturēt saprātīgi zemes procentu likmes nākotnē. Tālāk runājot par Grieķiju un NPL, tā ir daļa no mūsu diskusijām un ir jāatvēr NPL tirgus Grieķijā, kas ir ļoti ierobežots un ir tikai nedaudz veidu, kā e, strādāt ar šiem sliktajiem kredītiem, jeb NPL, un tā ir, tā turpina būt daļa no mūsu diskusijas. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Fernandeš. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam jūs mūsu vidū komisijas vicepriekšsēdētāju. Es saprotu, ka šī e, sēdes beigu sadaļa ir sarežģīta. Man bija e, trīs jautājumi jums, un daļa no tiem jau ir atbildēta, tāpēc viss uzdots nav jēgas. Bet es gribēju uzdot jautājumu par. Par Levis un par svīras efektu, kā tas ietekmēs situāciju. Un mēs. Verdad, un e, šajā sakarā ir vairāki ieteikumi, kas e, e, maina komisijas priekšlikumu. Es gribētu zināt, kādā veidā mēs un neuzsākot risku mutualizēšanas modeli, e, kā mēs varētu pabeigt šo trešo banku savienības pilāru un pārraut saiknis starp suverēno parādu un banku bilanci, jo ir tiesa, ka finanšu situācija ir labāka nekā 12. gadā, tomēr no visiem riskiem mēs neesam atbrīvojušies, un tas varētu radīt papildus problēmas finanšu stabilitātei. Paldies! Well, on uh, EDIS uh, proposal. Par EDIS priekšlikumu. EDIS priekš, priekšlikumu šobrīd ir uh, pie līdz uh, likumdevējiem parlaments un padome. Visiem ir savi uzdevumi un nepieciešams virzīt darbos priekš. Runājot par darbu padomē, šobrīd notiek tehniskās diskusijas un cerams varēsim panākt progresu šajā EDIS dokumentā. Runājot par modeli, par re, um, reinvestēšanas modeli, arī savā, savā analīzē mēs esam vēlreiz pārvērtējuši argumentus par un pret dažāda veida modeļiem, un ir labi argumenti par labu tām, lai eksistētu šī pārapdrošināšana. Līdz ar to uh, mūsuprāt, var to pieļaut. Te pašā laikā mums ir analīzes rezultāti, kas ļauj eh, secināt, ka pilna apdrošināšana ir daudz labāks rezultāts nekā citi varianti. Un tāpēc mūsu priekšlikums būtu otrajā posmā virzīties uz līdzapdrošināšanu un arī pilnu apdrošināšanu ar laiku. Protams, Mēs jau esam runājuši ar parlamentu par to, kāds ir vislabākais veids, kā virzieties uz priekšu, taču mums jau ir uh, izanalizēts komisijas sākotnējais priekšlikums, kurā ir ideja uh, to visu sadalīt trīs posmiem, vispirms līdz uh, apdrošināšana, cita apdrošināšanas varianti un tad pilna apdrošināšana. Uh, Paldies, manuprāt, šis ir ļoti labs precizējums. Morisona kungs, paldies priekšsēdētāji. Sirsnīgi sveicu mūsu vicepriekšsēdētāju un uh, Pirms divām nedēļām parlaments pieņēma ziņojumu pār to, ka ir nepieciešams eirozonē nodrošināt fiskālo kapacitāti. Mans jautājums ir, ka fiskāla eirozonas kapacitāte ietekmē uh, arī Eiropas monetāro savienību, un ja tā tas ir, tad kā, kādus finansēšanas avotus jūs plānojat fiskālajai kapacitātei un kā fi fiskālās kapacitātes finansējums tiks nodrošināts un kā tiek izvērtēts fiskālais sloks iedzīvotājiem. Un vēl viens jautājums ir, kopā ar komisāru Moskoviču jūs pagājuši nedēļu izsūtījāt prognozi, jūs nosūtījāt Rumānijas valdībai vēstuli, kurā ir runāts par valsts budžeta deficītu un par to, ka ir ļoti nopietna neatbilstība attiecībā uz vidusposma mērķu izpildi, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs šo vēstuli nosūtījāt, taču kāda, kādus pasākumus jūs sagaidāt no dalību valsts, kas atrodas šādā situācijā, lai varētu tagad un nākotnē nodrošināt atbilstību uh, Eh, parāda mērķiem un ko jūs plānojat eh, nākotnē darīt, kādu pasākumu ir gaidām? Jā, arī tas neietilps mūsu diskusijas eh, ietvarā, bet um, Dombrovska kungs saka, ka jā, tomēr, jā, tas ir saistīts arī ar manu portfeli, un līdz ar to es varu atbildēt uz šo jautājumu. Pirmkārt, runājot par eirozonas fiskālās kapacitātes nodrošināšanu, Problēma šeit varbūt zināmā mērā ir tāda uh, terminoloģiska, mēs runājam par fiskālās, uh, fiskālo budžetu, fiskālo kapacitāti, un dažos gadījumos viņi arī domā dažādas lietas. Tāpēc varbūt pieturēsimies pie tās terminoloģijas, kas ir uh, prezidentūru ziņojumā, un šajā ziņojumā ir lietots termins uh, Eh, eirozonas fiskālas stabilitātes nodrošināšana. Un tas nozīmē, ka šeit mums ir arī divi modeļi. Pirmām kārtām ir jāatbalsta dalību valstis, lai nodrošinātu, ka neaizplūdīs investīcijas, ja notiek asimetriskie šoki, un tad ir arī e, citi stabilizācijas e, kritēriji. Tā kā priekšsarētāja ziņojumā ir runāts par to, ka ir ļoti svarīgi, lai starp dalību valstīm nenotiktu uh, Uh, pārlikšana, kā arī, uh, lai dalību valstis varbūt mazinātu savu atbildību par atbildīgu politiku un uh, lai nebūtu arī nekādi papildu fiskālie slogi dalību valstīm. Runājot par vēstuli, kas tika nosu, nosūtīta kopā ar komisāru Moskoviči Rumānijas valdībai, šajā vēstulē ir runāts par to, ka Rumānijas budžeta deficīts pēdējos gados ir palielinājies un saskaņā ar ziemas ekonomikas prognoze izskatās, ka tas būs lielāks nekā 3% IKP uh, limits. Eh, ir paredzēts, ka tie būs 3,6% šogad jau. Un tas nozīmē, ka valsts neatbilst kritērijiem, un līdz ar to valstī var uh, tikt uzsākta pārmērīga budžeta deficīta procedūra. Mēs esam runājuši par to Rumānijas valdību. Valdība pati uzskata, ka nebūs tik liels deficīts, ka tie būs tikai 2,8%. Tā pašā laikā bažas jau ir izteiktas un bažas nemazinās arī tas, ka tas, ka šobrīd uh, ir eh, zināmas atkāpes no uh, Uh, virzības, kas ir noteikta plānā, lai sasniegtu pustermiņa mērķus, tāpēc ir nepieciešams šobrīd rīkoties, lai netiktu palielināts budžeta deficīts un lai mēs skaidri panāktu to, lai nekādā gadījumā netiktu pārsniegti 3%. Un tad, protams, mērķis ir mazināt budžeta deficītu, lai tiešām būtu šī trajektorija uz leju. Labi, vēl divas minūtes ir mūsu rīcībā. Un tagad uh, brīvais mikrofons, un tad attiecīgi Foks Lenca kungs un Volfa kungs. Tad lūdzu ļoti īsi. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī komisāra kungam. ECB un uh, politika uh, rīkojas, lai risinātu ekonomisko krīzi un ir nepieciešams risināt banku un valstu parādu krīzes. Un es saprotu to, un ir skaidrs, ka jā. Ja ka ja notiks fiskālā eh, nelīdzsvara situācija, tad eh, būs noteikti sodi un ir paredzēta arī eh, piespiedu mehānisma. Tagad, kad ir arvien lielāks spiediens no ārpuses, jūs varat saprast, kāda ir situācija ar ASV un tirzniecību un vēl arī Brexit. Vai Eiropas centrālā banka ir kādā veidā pārveidojusi savus modeļus, uh, Ah, kā tas ietekmēs, ja par ceturdaļu procentu tiks palielinātas ah, procentu likmes un kā tas ietekmēs obligāciju ah, riska prēmiju dalību valstīs. Un ir paredzēts, vai ir paredzēts šo risku kādā veidā mazināt. Labi. Vēlreiz uzsākšu uzka, vispirms, eh, vispirms pateikšu, ka mēs kā komisija uzskatām, ka Eiropas centrālā banka ir neatkarīga iestāde un mēs nevaram kā eh, komisijas pārstāvja, protams, pateikt, kā, ko, ko plāno darīt Eiropas centrālā banka. Tik tiešām ir tā, ka inflācijas spiediens šobrīd palielinās un pēdējie dati ir tādi, ka ir 1,8% inflācijas likme. Un uh, ECB ir noteikts, ka viņu mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti, eh, lai nebūtu inflācija lielāka par 2%. Tāpēc ir absolūti skaidrs, ka mēs nevaram gaidīt, lai šāda veidā monetārās politikas, kā piemēram ļoti eh, zems eh, procentu likmes līmenis, mēs nevaram to sagaidīt, ka tas būs uz mūžu, uh, Šobrīd ECB ir samazinājusi ikmēneša iepirkumu e, šajā, e, šajā iepirkuma programmā, un tāpēc dalību valstīm ir jāsaprot, ka situācija mainīsies un ka drīz ar laiku e, monetārā iepirkumā procedūra arī beigsies, un tad līdz ar to arī obligācija riska prēmija jautājums ir jārisina. Nedrīkst to palaist garām, it sevišķi tām dalību valstīm, kura nepieciešams aizņemties ļoti plaši, un tāpēc arī Eiropas semestri ietveros mēs esam runājuši par to, ka ir nepieciešams mazināt budžeta deficītu, un tādā veidā mēs varēsim uh, ap, apliecināt tirgiem, ka jā, protams, šobrīd budžeta deficīts tomēr ir liels, bet te pašā laikā tas iet uz leju, un līdz ar to tirgus varēs aizdot naudu dalību valstīm, eh, balstoties uz saprātīgām procentu likmēm. E, Eiropas centrālās bankas paredzētie modeļi, tos es nevaru komentēt, Eiropas centrālajai bankai būtu pašai atbildu šo jautājumu. Liels paldies, es domāju. Ļoti, ļoti laba diskusija mums bija šodien un ļoti interesanti. Paldies par to, ka bijāt klāt. Paldies arī par uh, jūsu uzrunu un arī pēc tam par atbildēm. Mēs turpināsim, protams, sadarboties, un nākamais dialogs būs ar viceprezidentu 20, būs 20. jūnijā. Lielas paldies!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 Turpināsim darbu. Desmitais darba kārtības punkts, kas ir uh, hibrīda neatbilstības ar trešajām valstīm. Mēs pārskatīsim attiecīgos jautājumos, attiecīgajā direktīvā, un, protams, šeit mēs runāsim par ļoti, ļoti būtisku uh, aspektu, kas ir saistīts ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un Ludvigsona kungs, Ole Ludvigsons ir mūsu referents, un tad līdz ar to mēs izskatīsim dokumenta projektu. Un šobrīd padomē notiek diskusijas par kompromisu. Ā, nē, jau pagājuši nedēļ pieņēma, jā, tā tad ir vienojušies. Un tad līdz ar to Redzat, arī šeit mums zinām tāda neatbilstība attiecībā uz uh, to, kā tiek sinhronizēts mūsu un padomas darbs, diemžēl, lai gan ļoti labi, ka tomēr notiek progress šajā ārkārtīgi būtiskākajā, būtiskajā jautājumā. Tātad, mums no vienas puses ir uh, negatīvas, tie pašā laikā pozitīvas jūtas, ņemot vērā to, ka padome ir vienojusies par ambiciozākiem mērķiem nekā bija komisijas priekšlikumā šajā diezgan sarežģītajā jomā, bet tā, tieši par to mēs tagad runāsim, tāpēc arī lūdzu referentkungs. Ludvigsona kungs. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsarētāji kungs. Pirmam kārtām vēlos teikt, ka es komisijas priekšlikumu atbalstu attiecībā uz to, ka uh, ir nepieciešams risināt jautājumus, kas ir saistīti ar hibrīd neatbilstībām ar trešām valstīm, jo, protams, e, mūsu mērķi ir mazināt nodokļu nemaksāšanu. Padomes idejas ir tādas, ka mums būtu nepieciešams risināt šo, šīs neatbilstības starp dalībvalstu sistēmām un uh, un trešajām valstīm, ka būtu nepieciešams šīs, pot, šos potenciālos caurumus ļoti konkrēti aizpildīt. Un mērķis, protams, sākt to visu izmantot jau 2020. gadā, lai nacionālo ekonomiku digitalizācija nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem uh, starptautiskajiem noteikumiem un lai nebūtu situācija, ka varētu peļņu pārlikt uz citu valsti, attiecīgi maksājot uh, mazāku nodokli. Tas, protams, ir sevišķi izdevīgi lieliem starptautiskiem uzņēmumiem, jo viņiem šādā veidā ir iespēja pārlikt nodokļus un maksāt daudz mazāku likmi. Piemēram, McDonald's tā dara. Un um, mēs redzam, ka ekonomikas subjekti cenšas atteikties no cenšas atteikties no uh, risinājumiem uh, kas jau ir diezgan vienkārši un izsekojami. Viņi e, tagad uh, mazina savu nodokļu slogu ar to, ka pārliekt uh, kaut kādā ziņā savu darbību uz trešajām valstīm. Tātad tiek uh, e, pēļņa novirzīta uz kādu saistītu uzņēmumu citā valstī. Un tas nozīmē, ka jāveidojas šie hibrīdu varianti, uh, kas uh, neļauj mums saņemt visus nepieciešamos nodokļus. Mums ir ļoti svarīgi, lai uh, lieli uzņēmumi, kas darbojas starptautiskās schēmas, kas darbojas arī ārpus Eiropas Savienības, lai viņi attiecīgi maksātu nodokļus. 2016. gada 20. jūnijā komisija un padome nākuši klajā ar priekšlikumu par šāda veida mehānismu, un uh, šis priekš, šim priekšlikumam ir jādarbojas Uh, sadarbībā ar SAO priekšlikumu, kas ir saistīti ar hibrīd uh, neatbilstībām ar trešajām valstīm. Komisija šobrīd ir, uh, ir iekļāvusi tos, tās hibrīd neatbilstības, kas neiekļaujas 9. pantā. Šeit mēs runājam par hibrīd neatbilstībām, kas uh, darbojas vienā konkrētā vietā vai arī tā saucamo par saucamajām importētajām neatbilstībām. Šeit ir skaidri saprotams, ka ir nepieciešami stingrāki noteikumi, jo ir sevišķi lieli uzņēmumi, kuriem ir iespēja uh, veicināt uh, uh, sabiedrības labklājību. Šie lielie uzņēmumi var viegli izvairīties no tā. Viņiem ir dažāda veida pasākumi, un tagad jau tiek paredzēti dažāda veida pretpasākumi. Uh, Devītais punkts. Varam teikt, ka 22. grozījums tiek piedāvāts no manas puses, kas, manuprāt, ļoti labi definē to, ko nozīmē, eh, ko nozīmē eh, vieta, kas, kur darbojas uzņēmums, ja tas netiek iekļauts. Piemēram, par filiāliem runājot, arī filiāļu jautājums šobrīd ir izcināts, manuprāt, pagaidām tas nav. Uh, pietiekamā mērā iekļauts. Un tad līdz ar to var rasties situācija, ka abās valstīs, abās jurisdikcijās uh, tiek uh, uzņēmums atbrīvots no nodokļa, un tad līdz ar to, uh, ja ir kāda iestāde, kas netiek uzskatīta par pastāvīgu, tad, protams, ir nepieciešami attiecīgi pasākumi pēc jurisdikcijām. Piemēram, ja mēs runājam par šo McDonalda gadījumu, ir tā, ka viņi nemaksā nodokli ne ASV, ne Luksemburgā. Un to nekādā gadījumā nevar pieņemt. Līdz ar to būtu nepieciešams, protams, izvairīties, uh, protams, no tā, lai uh, kāds uzņēmums divreiz tiktu aplikts ar nodokli, bet tikpat svarīgi izvairīties no situācijas, kad uzņēmums var, var izvairīties no nodokļu nomaksas abās jurisdikcijās. Tātad, ja mēs runājam par šīm hibrīd neatbilstībām, Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai tas nekādā gadījumā nenozīmētu, ka būtu hibrīda neatbilstības starp saistītiem uzņēmumiem, vai arī, uh, lai nerasto situāciju, kad uh, rodas nodokļa parāds. Ir svarīgi, lai saistītie uzņēmumi uh, nevarētu vairs apiet noteikumus par nodokļu nomaksu, un lai nodokļu iestādes varētu pierādīt uh, to, kāda ir reāla situācija. Līdz ar to, ja tiek uh, konstatēts hibrīd neatbilstības, ir nepieciešams formulēt uh, visu tādā veidā, ka vairs nebūtu iespējams uh, no tā teikt. Šeit es runāju cevišķi par 11. punktu, bet arī par citiem punktiem. Hibrīd neatbilstības ir uh, tikai daļa no pasākumiem, ko ir paredzējusi SAO, lai izvairīties no nodokļu, uh, uh, nodok, nodokļu nemaksāšanas. Ir nepieciešams, protams, visus šos pasākumus skatīt kopumā, un ir skaidrs, ka nav valsts, nav nevienas valsts, kas varētu uh, šo situāciju risināt vienatnē, tāpēc ir pareizi, ka mēs uh, šo situāciju risinām starptautiskajā fórumā. Uh, starptautiskajai organizācijai, un tāpēc arī būtu ļoti interesanti redzēt, kādi būs grozījumi priekšlikumi un kā mēs varēsim sadarboties, jo, protams, skaidrs, ka turpmākais nedēļās mums ir nepieciešams cītīgi strādāt tā, lai galu galā mums būtu līdzsvarots priekšlikums, un es ceru, ka mūsu diskusija būs ļoti laba. Paldies! Thank you to the rapporteur. Liels paldies! Referentam EPP e, mm, pietikainas kundas vārdā Lama Surkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pietikainēns kundze vēlas pateikties e, par to, ka um, viņa atvainojas, ka viņa nevarēja būt klāt. Un uh, Pietikainēns kundze attiecībā uz hibrīda neatbilstībām uzskata, ka komisijas uh, programma un ziņojums iet pareizajā virzienā. Sistēmā ir jābūt caurskait, caurskatāmai un nepieciešams radīt vienlīdzīgu spēles noteikumus eh, visiem uzņēmiem, radot taisnīgu, godīgu biznesa vidi, kur uh, uzņēmumu varētu plaukt. Un e, svarīgi ir, lai visi attiecīgi ievērotu šos principus. OECD BEPS ziņojums dod e, labu pamatu e, stratēģijām, kas ir vērstas e, pret izvairīšanos no nodokļiem. Un līdz ar to e, svarīgi ir, ka direktīva tiek paplašināta un attiecināti arī uz hibrīd neatbilstībām starp dalību valstīm. E, taču būtu nepieciešams aptvert arī trešās valstis, ne tikai dalību valstis. E, un regulai ir jābūt eh, pietiekoši visaptverošai, un nevajadzētu radīt kaut kādus mākslīgus definīcijas vai sliekšņus vai kādus citus pasākumus, kas ļautu uzņēmumiem, kas vēlas izvairīties no nodokļu nomaksas, eh, to arī izdarīt. Tādēļ referente izsaka atzinību eh, šai te plašai atklātai pieeja, kāda ir referentam. Uh, jo ir svarīgi padarīt uh, likumdošanu efektīvāku. Un referenta piedāvātie grozījumi uzlabo um, komisijas priekšlikumu, nosedzot vairākas nenosaktās vietas, aizpildot atsevišķus tūkšumus. Un uh, mums ir jāizver visas šādas te atlikušās plaisas, uh, kas rada iespēju uh, izmantot hibrīd neatbilstības vai no nu ar nolūku vai netīši. Un tieši e, tas viss traucē likumdošanai būt pietiekoši efektīvai. Parlaments, e, es domāju, ka varēs vienoties e, par attiecīgo ambīciju līmeni un cerams, ka izdosies vienoties arī ar padomi. Paldies! Honer Leners kundze no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, korporatīvajiem un ienākumu nodokļiem, uh, ir cilvēki, kas to izmanto, lai uh, panāktu iespēju divreiz nemaksāt nodokļus. Un šis priekšlikums eh, cenšas paplašināt direktīvas aptvērumu. Tādā veidā, lai eh, šāda eh, izvairīšanās no nodokļiem nebūtu iespējama ne dalībvalstīs, ne trešajās valstīs. Tā ir apsveicama iniciatīva, eh, kas ļautu samazināt eh, šādu um, gadījumu skaitu, taču neļaus uh, pilnībā apkarot šo parādību. Tādēļ es ceru, ka mūsu komiteja izmanto šo iespēju, lai tiktu galā no atlikušajiem no atlikušajām neaizpildītajām vietām un tukšumiem. Es arī ceru, ka uh, mums izdosies norādīt uh, uz visām šādām neatbilstībām visās dalību valstīs, lai tās varētu novērst. Ir svarīgi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai varētu nodrošināt ilgspējīgu uh, publisko uh, finansēšanas sistēmu. Uh, Tas ir svarīgi arī no mūsu pilsoņu attieksmes viedokļa pret Eiropas Savienību. Un jautājums ir, ko darīt? Vai pietiek ar to, ka mēs īstenosim BEPS ziņojumā izvirzītās prasības, kā mēs izvairīsimies no papildus nevēlamām izmaksām? Kas attiec uz referentu piedāvātiem grozījumiem? mm, tad viņš, protams, ir centies paplašināt um, šo te um, pasākumu aptvērumu, kas uh, skar um, hibrīd neatbilstības, bet uh, Neesmu pārliecināta, vai e, tas e, tiešām ir pareizais virs, virz, virziens. E, Daudzas lietas būtu jānorāda e, skaidrāk un varbūt jāiekļauj arī apgrieztās e, hibrīda neatbilstības. Paldies! Thank you, Nils Torvalds, Alde Group. Torvaldsen kungs. Paldies, jā, nu mums te referents sanāksmēs ir tāda savāda kompānija. Uh, referents uh, no Zviedrijas un trīs ēna referenti no uh, Somijas. Nu, par spīti šai hibrīda neatbilstībai mums diezgan labi izdodas strādāt kopā, bet man tā vienmēr ir drusku savādi, kādā valodā īsti runāt. Nu, es turpināšu Zviedru valodā. Labi. Uh, Atcaucoties uz uh, uzklausot Ludvigsona kunga prezentāciju, viņš principā principā atkārtoja to, ko mēs visi atbalstām, ka mums ir jānoslēdz visi šie te tukšumi. Un uh, beig beigās mums ir bijis labs uh, kopdarbs un uh, pārliecība par to, ka mēs varam panākt labus rezultātus. Un tagad pāriešu uz somu valodu. Tā tad ir trīs somu ēnu referenti, un somiem vienmēr mm, ir ļoti uzmanīga attieksme pret šādiem uh, ziņojumiem. Un neskatoties to, ka visi esam somi, mēs tomēr panāksim tādu rezultātu, uh, kas darīs laimīgus ne tikai somus, bet arī uh, citus uh, Eiropas pilsoņus. Nu, cerams, ka šis valodu uh, Eh, mismačs tagad jums eh, nenojauca galīgi galvu. Paldies! Es nevaru pievienoties ne zviedru, ne eh, somu valodas izteikumiem. Pārtī, Google Group. Makārtī, kungs. Paldies priekšsēdētē, paldies arī uh, referentam par ziņojumu. Un hibrīda neatbilstību problēmas atrisināšana ļoti svarīga, tā ir īpaši svarīga arī manai. Uh, delegācijai, un esmu no īrijas, un faktiski šie instrumenti ir tiešām palīdzējuši novirzīt uh, ieņēmums, nodokļu ieņēmums ASV virzienās no lielajām korporācijām. Tādēļ es atbalstu virkni grozījumu, uh, un uh, arī mūsu grozījumi ir ņemti vērā, un komisija vēlas, eh, lai eh, tos varētu izmantot tikai gadījumos, kad ir ļoti eh, smagi pārkāpumi. Bet es gribētu teikt, ka arī mazāk būtiski pārkāpumi tomēr ir pārkāpumi, un tāpēc būtu ļoti svarīgi noklāt visu šīs tukšās vietas, aizpildīt caurumus, uh, Es vēlējos zīmēt arī, atzīmēt arī dažus piemērus. Piemēram, Apple gadījums īrijā, kas visiem ir zināms. Uh, Apple schēma bija baltīta uz transakcijām uh, starp uh, uh, ofisiem bez valsts piedarības. Un uh, BEPS uh, pasākumu, OECD BEPS pasākumu plāna otrā rīt, otrais pasākums varētu tikt izmantot šajā gadījumā. Uh, reizēm viens otrs no šādiem uzņēmumiem uh, par miljoniem uh, lielu peļņu maksā kaut kādus 225 eiro nodokļus tikai, un tāpēc ir ļoti svarīgi uh, lai būtu skaidrs attiecības starp uzņēmumiem, nodokļu maksātājiem un bankām, jo jautājums, vai tie ir uh, uz bilancēm baltīti instrumenti, tādā gadījumā būtu jāpaplašina šīs direktīvas tvērums. Un uh, šiem pielāgojumiem eh, nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt uh, tiesības uz dubulto nodokļu neaplikšanu. Uh, Taču ir virkne klauzulu uh, dubultās neaplikšanas nolīgumos, kas joprojām paliks spēkā arī pēc 20. gada. Un uh, ir jautājums, vai nevajadzētu aplūkot uh, šādus te nolīgumus, kas var radīt struktūras, kas rāda hibrīdu neatbilstības. See... Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ēnev e grupa vēl citu politisko grupu pārstāvji. Brīvais mikrofons, neviens tādā gadījumā atkal dod vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies visiem runātājiem, pa, es uzklausīju dažādos viedokļus, un es domāju, ka mēs varam panākt vienošanos um, jāapzinās, ka ir multinacionālie uzņēmumi, kuri nemaksā vajadzīgo nodokļu apjomu un ir ar šo problēmu jātiek galā. Tāpat arī ir e, jānovērš esošās problēmas. Es cerīgi raugos uz diskusijām, es domāju, ka mēs varēsim panākt e, plašu atbalstu un skaidru vēstījumu no parlamenta. Tas ir mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies! termiņi ir, ir sakojošie. Grozījums skatīsim 27. martā, jāiesniedz līdz 6. martam, un balsojums komitejā šajā pašā dienā, lai mēs varētu to skatīt aprīļu otrajā plenāru sēdē. Paldies, mēs esam pabeiguši šī rīta sēdi, un mēs turpināsim sanāksim punktum trijos.